Mūsu darba kārtībā kā pirmais punkts paredzēts priekšādātāja ievēlēšana. Saskaņā ar mūsu reglamenta 12. punktu, lūk, mums paredzēta konstitutīvā sanāksme priekšādātāja un prezidija ievēlēšanai, un šajā laikā tātad attiecīgi ievēlēsim cilvēks, kas ieņems amatus prezidijā līdz pat šī sasaukuma beigām. Un pagaidām vadīšu sēdi, kamēr tiks ievēlēts reālais priekšsēdētājs pēc tam viņš varēs ķerties pie darba mm, kārtības pienākumu pildīšanai, tātad saskaņā attiecīgiem reglamentu punktiem. Esmu tajā situācijā, kur man jāvada šī sanāksme līdz brīdim, kamēr priekšādātājs sāks to darīt. Atgādināšu, ka lūk, tagad pirmais ir punkts ievēlēt priekšādātāju un pēc tam četrus priekšādātāju vietniekus saskaņā ar 12. un 91. reglamenta pantu. Nekādas debatas šeit nav paredzētas, izņemot tādas, kas varētu būt saistītas ar uh, priekšsādātāju pilnvarām un viņa ievēlēšanu. Tātad pāriesim uzreiz pie priekšsādātāja ievēlēšanas. Tātad vispirms sagatavošanās darbi. Un man ir vispirms jānoskaidro, vai šeit ir kvorums. 13 deputātiem ir jābūt noteikti klats. Konstatēju, ka tā tas arī ir. Lieliski. Un aicinu politisko grupu atbildīgos izvirzīt kandidātus. Lūdzu. Merci, gracias, señora presidenta. Lielas paldies priekšsādātāji. Saka Sērkas kungs. Jā, starp dažādām politiskajām grupām, visas, kas šeit ir pārstāvēts, esam vienojušies, ka tieši sociālistu grupa izvirzīs savu deputātu kā šīs komitejas priekšsēdētāju kandidātu. Un mēs šobrīd uzskatām, ka jūs, Beres skundze, esat tas labākais kandidāts šim amatam, un tāpēc pavisam oficiāli ierosinu jūs kā kandidāti šim amatam. Vai ir kādas citas kandidatūras? Nē, tā nav. Nu, tad var jūs informēt saskaņā ar 13. punktu pirmo ap, apakšpunktu, kas piekrītu šai kandidatūrai. Un saskaņā ar pirmo pielikumu esmu izpildījis visas finanšu deklarācijas, interešu deklarācijas, kas ir jādara un kas pieejams attiecīgi tagad interneta vietnē pārskatāmības nolūkos. Tā kā ir, kandidāts ir tikai viens, tad gribu jūs informēt, ka vismaz deviņiem deputātiem būtu jāpieprasa aizklāts balsojums, bet tā kā tas tā nav, nu tad tādā gadījumā varbūt varētu ievēlēt mani ar aklamāciju. Euh, nu, man šeit uz prezidenta Urslapiņas rakstīts, ka Tagad, eh, lūk, vecais priekšsēdētājs aicina jau no priekšsēdētāja ieņemt vietu, lūk, to es arī daru, pieceļos, apsēžos un tā tālāk, un paldies, ka esat atjaunojuši uh, savu uzticību, izteikuši man savu uzticību un ievēlējuši man šajā matā. Tālāk pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir vicepriekšsēdētāja ievēlēšana. Arī šajā saistībā gribu norādīt, ka mums ir paredzēti četri četru vietnieku ievēlēšana, un tā tad attiecīgi secībā gribētu izvēl, iz, lūgt jūs izvirzīt kandidātus vispirms pirmā priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai. Grupas izvirzīs kandidātus un vēlos noskaidrot, kurš tad tādā gadījumā kandidē uz priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu. Vai ir kāda kandidāte? Harkins kundz, lūdzu. Jā? Vēlētu izvirzīt savu kolēģi Nādiju Firšu kā kandidāti pirmā vietnieka amatam. Vai ir kādas citas kandidatūras? Nē? Vai es varētu lūgt Nadijai Hiršai, vai viņa piekrīt uzņemties šo, eh, iz, tik, pie, piekrīt, ka viņa tiek izvirzīta kā kandidāta šim amatam? Jā, ben ich sehr gerne. Un... Jā, ļoti labprāt. Labprāt. Un uh, es domāju, ka mēs arī par to varēsim vienoties. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies! Nu tad ierosim pāriet pie viņas ievēlēšanas ar aklamāciju. Lieliski un lūdzu jūs nākt šeit uz podījumu un ieņemt vietu man blakus. Man pakreisi. Tālāk jāievēl priekšādātāji otrais vietnieks. Vai ir kādas kandidatūras no politiskajām grupām? Oui. Mūsu grupa ierosina Zubers kundzi, saka Lērika kungs, kā kandidāta otrām vietniekam amatam. Jā, vai ir citas kandidatūras? Nē? Vai Zubers kundze, vai jūs esat ar mieru uzņemties šos pienākumus, un vai esat aizpildījis finanšu deklarāciju? Um, bom dia a todos, uh, estou disponível. Labdien visiem! jā, es piekrītu uzņemties šos pienākumus, un jā, esmu aizpildījusi visas attiecīgās deklarācijas par finanšu interesēm. Labi, tad ierosinu mūsu otro vietnieci arī iesalt ar aklamāciju. Vous... Tā, tālāk uzaicinu jūs visus. Nē, Zubers kundze, uzaicinu jūs pievienoties man šeit uz podiumu. Tālāk jāievēl priekšsēdētāji trešais vietnieks. Vai ir kādi kandidāti? Lūdzu, arī kungs. Uh, Ah, oui. Donc, kas... Euh, nu, un tā tad paldies. Paldies, Tomas Mans. Tas ir viņš mans kolēģis. Es varētu uz viņu izvirzīt kā kandidātu. Viņš... Vai ir vēl kādas kandidatūras? Nē, tā viss nav. Les du quatrième candidat vous avez parlé du troisième, mais oui, exactement. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Monsieur Orīš. Orīkungs. Man šķiet, ka jūs aizsteidzāties priekšā notikumiem, vai ne nu tā? Mēs šobrīd vēlam priekšādātāja trešo vietnieku mūsu komitejā. Vai ir kādi kandidāti uz šo trešā vietnieku amatu? Lambertas kundze, lūdzu. Thank you, madam. Lielas paldies priekšādātāji. vēlos iz, izvirzīt Elizabeti Šrēderi kā kandidāti trešās vietnieces samatam šajā komitejā. Merci, madame. Liels paldies! Šveters kundze, vai jūs piekrītat, ka tiekat izvirzīta šiem, šim amatam un vai esat aizpildījis finanšu kan, deklarācijas? Jā, esmu to izdarījis un es piekrītu. Lielas paldies, lieliski. Nu tad Šveters kundze varētu ievēlēt ar aklamāciju. Un lūdzu, Šēters kundzi, lūk, ieņemt vietu šeit uz podiumu mums visiem blakus. Tālāk paredzēts ievērēt priekšsēdētāju ceturto vietnieku, un tagad vai ir kādas kandidatūras? Orīkungs lūdzu. Tomas. Jā, es varu tos. Eh, mēs uh, iesakām Tomas Mannu. Merci. Liels paldies, saka priekšsādātā, vai ir vēl kādi kandidāti? Nē. Tomas Mannu kungs, Vai jūs piekrītat šai kandidatūrai un vai tas esat aizpildījis finanšu deklarācijas? Interesanā. Jā, finanšu intereses esmu viss publiskojis un es labprāt. Uh, ņemot vērā, ka šeit ir liela dom, sieviešu domina, eh, dominance, es labprāt gribētu, kā viens vīrietis vismaz būtu klāt tajā visā. Paldies! Um, iski, jā. Lieliski! Tad ierosinu ievēlēt Tomas Manu ar aklamāciju. Un aicinu jūs, mana kungs, ieņemt savu vietu šeit uz podiumu. Lieliski. Līdz ar to prezidija ievēlēšanu esam noslēguši. Vēlu jums visiem lielisku 2012. gadu. Cerams, ka tas viss norisināsies tādā jaukā, patīkamā atmosfērā, varēsim labi sastrādāties. Šī ir mūsu pirmā sanāksme, un tāpēc domāju, ka ļoti labi, būtu ļoti labi, lai mēs visi, kas gan politiski varbūt esam ar savām dostarpībām, bet tomēr varam kopīgi, kop, kopīgi strādāt, virzot priekšu Eiropas demokrātiju, Eiropas nākotni šajā 2012. gadā, kas šķiet būs nebūt neviegls un ārkārtīgi svarīgs tieši mūsu komitejai. Tāpēc ceru, ka mēs būsim pietiekami līdzsvaroti, lai varbūt ir dzimums sadalas ziņā šeit prezidijas tik līdzsvarots viss nav. Bet tālāk, gribu norādīt, ka pilnīgi neatkarīgi no tā, ko vēlos es, parlamenta dienesti jau ir izplatījuši preses paziņojumu, kurā tiek uh, paziņots par šī prezidija ievēlēšanu Man liekas, šāda praksa tiešām ir vienkārši nesaprotama, bet, nu, gribēju jūs informēt, ka tā, man ar to nav nekādas saistības. Esam nonākuši līdz ar to pie sastā darba kārtības punkta un ierosinu tāpēc pieņemt šīs sanāksmes darba kārtību tādā veidā, kāda tā jums izplatīta. Gribēju tikai jūs vēl informēt, ka tiek pievienots 24. A punkts darba kārtībai un tur runāsim par mutisko jautājumu, par krīzu no FEM komitejas, Harkins kundze par to atbildīgu un tā tālāk, tātad par kvotām. Nekādu citu šķiet ierosinājumu nav. Un tad šādā veidā grozīt darbu kārtību uzskatām par apstiprinātu. Tāpat ierosina apstiprināt protokolus sanāksmēm, kas notika 23. 22. 23. novembrī 5. decembrī Orīkungs. Jā, priekšēdētājs kundze. Es vēlos uh, ieteikt nelielu grozījumu. Darba kārtības punkts 26 un 27 nav viennozīmīgi. Mums ir problēma ar to, kā to interpretēt šos dar darba kārtības punktus. Ir atšķirība starp uh, priekšsēdētājs pieeju un eh, tautas partijas pieeju. Šeit ir runa par ekspertu no parlamenta puses, eh, kas dotos eh, uz Turīnas fonda. Uz Turīnas fondu es lasīju protokolu, un tie nav nepārprotami. Pirmo reizi oktobrī mēs automātiski piekritām tam, ka agrāk eksperti turpinās savu darbu, bet tad izrādījās, ka viens kandidāts nevēlas turpināt darbu. Decembrī mēs eh, vēlreiz atgriezāmies pie šī jautājuma, un tur izteicām priekšlikumu visu šo sistēmu ar kandidātiem mainīt, un eh, mums nevajadzētu ieteikt ekspertus, kas noteikti ir ļoti labi, kvalitatīvi eksperti. Nebija nevi, nekādu sūdzību attiecībā uz eh, viņiem kā ekspertiem, bet mēs domājām, ka tā būtu laba iespēja šo sistēmu, kandidatātu sistēmu mainīt, un iepriekšējie kolēģi, kas agrāk ir strādājuši mūsu komitejā, mūsu bijušos kolēģus ieteikt, jo gan parlaments šos kolēģus pazīst, un viņi pazīst arī šo darbības jomus, tā kā sasaiste uh, starp eh, Eiros parlamentu un eh, fondu un, un, eh, un prezidiju, tā prezidija varētu būt daudz intensīvāka. Decembrī vēl nebija skaidrs, vai būtu varbūt problēmas ar interešu konfliktu. Priekšsēdētāju pārbaudījumu konstatēja, ka nav nekādu problēmu. Mēs šos kolēģus, mēs viņus atradām, runājām ar viņiem un jautājām, uh, vai viņi šo kandidatūru pieņemtu. Un diskusija sākās no jauna, un tas nozīmē, ka mēs oktobrī vēl nepieņēmām lēmumu, ka visi iepriekšējie kolēģi tur varētu turpināt darbu. Tādēļ politiskām grupām vajadzētu ieteikt jaunus kandidātus, vai arī, ja vairākums to nepieņems, tad mums ir otrs priekšlikums. Mums vajadzētu nobalsot par to, ko koordinātoru sanāksmē pieņemtu, un tad mēs varētu pieņemt lēmumu par to, vai ieviest jaunu sistēmu, vai arī attiecīgi uz katru posteni izvirzīt vienu kandidātu. Es negribētu sāsnāt šo diskusiju. Iepriekšējās dienās mēs jau esam ļoti daudz diskutējuši par šo jautājumu, un šo priekšlikumu es uzskatu par tādu ļoti labu un civilizētu priekšlikumu. Paldies! Lielas paldies, Orīgums. Vai jūs piedāvājat eh, darba kārtības grozīšanu? Igen, mert ebben az esetben. Jā, par to ir runa, jo mums vajadzētu balsot par to, vai šis lēmums, koordinatoru lēmumu, eh, to vajadzētu mainīt, vēlreiz pārbaudīt. Un ja jā, tad kandidātus vajadzētu ievirzīt šajā jaunajā sistēmā, tā ka mēs iepriekšējos kolēģus no parlamenta varētu ieteikt kā uh, fonda valdes locekļus. Varbūt visi, kas šeit atrodas, nezina, uh, ka šī, uh, šī jautājuma nozīme ir izkāk simboliska. Mēs vēlamies uh, panākt lielāku sadarbību, saistību starp uh, parlamentu un fondu jo viņi pašlaik piedalās uh, valdes sanāksmēs, bet viņiem nav balstiesības. To mēs vēlamies uh, mainīt. Tas arī ir iemesls tam, uh, kā tam visam ekspertam piešķirt parlamentā raksturu. Uh, es laikam esmu nedaudz apjukusi. Es nevisai sapratu. Jūs piedāvājat grozīt darba kārtību Taču, lai es būtu laipna, tad es varētu ierosināt ar uh, koordinātoru piekrišanu un uh, visu grupas atbildīgo piekrišanu. Mēs varētu šo jautājumu skatīt kā procedurālu jautājumu. Plenāra sēdēšana es piedāvāju divus risinājumus. Vai nu mēs nodarbosimies ar šo jautājumu dienas beigā, koordinā, beigās koordinātoru sanāksmēs, uh, sanāksmē vai arī plenārsēdī, jo man tas liekas uh, saprātīgāk, jo koordinātori jau daudz pie šī jautājuma ir strādājuši, un tad man liekas, uh, koordinātoru lēmums ir vērts skatīt plenārsēdē. Un tad mēs izlemsim, kādos ar kādiem priekšnoteikumiem mēs uh, rīt vēlēsim valdes locekļu kandidatūras rīt. Tā tad mēs nozīmēsim mūsu pārstāvjus tad, kad šis jautājums būs darba kārtībā rīt. Vai visi piekrīt šādai procedūrai? Ja? Labi, tad lūdzu grupai būt uzmanīgai un labi mobilizēties un būt klāt mūsu tas sanāksmes beigās šodien. Visi piekrīt? Labi, tas tad ir izlēmts. Līdz ar to pierēja pie astotā darba kārtības punkta, pie priekšsēdētāja paziņojumiem. Mūsu sanāksme e, ir klausāma internetā un um, nodarbinātības komiteja e, noturēja sev sanāksmi 3. un 4. novembrī par eh, globalizācijas pielāgošanas fondu, un eh, jums ir pieejama šī sanāks protokoli. Un sagatavojot eh, Dānijas prezidentūru 24. un 25. novembrī arī bija sanāksme, un paziņojums par to ir pieejams angliski, franciski un vāciski. Es ceru, ka mēs panāksim saskaņotu vienošanos par balsojumu rītdien. Tātad gada sākumā ir neliels kokteils, ja tā varētu sacīt. Un vēl es gribētu teikt, ka mūsu vidū sveicam Roku Piterkungu, kurš ir uh, nodarbinātības eh, pārstāvis no Nīderlandes puses, un viņš sniegs savu ieguldījumu uh, savu ieguldījumu mūsu sekretariāta dzimumu līdztiesības ziņā. Tātad jūs viņu nu pat redzējāt. Un šodien mēs uzņemsim uh, Karen Hakelunu un Frederiks kundzi. Viņas pārstāvēs Dānijas prezidentūru, bet es domāju, uz mirklīt mums jāpārtrauc mūsu darbs, gaidot viņu ierašanos. Paldies! Chers collègues, godātie kolēģi, atsāksim darbu. Ierosim visiem atkal ieņemt vietas. Un mūsu vidū, visu mūsu vārdā, sveicu abus ministrus, kas ieraduši, abas ministres, kas ieradušās šeit, runāt ar mūsu komiteju. Pirmām kārtām Kārenu Hekerūpu Viņa ir sociālo lietu un integrācijas ministre, un arī Meti Frederiksēnu, kur ir nodarbinātības ministre. Un tāpēc vispirms došu vārdu Hekarups kundzei, lai viņa sniedz savu prezentāciju, un pēc tam Būs viedokļu apmaiņa. Mūsu rīcībā ir pusotra stunda, un tāpēc eh, ministrs kundze Nu, varbūt jums varētu būt kādas 10-15 minūtes, pēc tam jūs kolēģie tikpat, pēc tam, lai mums savukārt vēl sanāk laika uzdot jautājumus, un jums savukārt uz tiem arī atbildēt būtu laiks. Heikrups kundze, lūdzu, jums pirmai vārds. Thank you, and I think I'm going. Paldies. Un tad arī tūlīt pats sākšu. Godātā Beres kundze, godātie deputāti, liels paldies, ka mūs uzaicinājāt uh, uz šīs komitejas sanāksmi. Mēs pilnīgi noteikti ar nepacietību gaidījām iespēju ar jums tikties. Priecājāmies būt, priecājāmies būt šeit kopā ar manu kolēģi Meti, kas ir sociālo un integrācijas ministre, un grasamies jums sniegt prezidentūras plāna prezentāciju un ceru, ka pēc tam tam sekos atklāts un godīgs eh, tādas labas diskusijas. Cieša sadarbība ar Eiropas parlamentu pilnīgi noteikti man ir ārkārtīgi svarīga. It īpaši šajos krīzes laikos mūsu lēmumiem jābūt ļoti grupīgi apsvērtiem, tiem jābūt sasaistītiem ar mūsu iedzīvotāju realitāti. Jūs esat tieši vēlēti, tieši vēlēti institūcija, jūs kā Eiropas parlaments, tāpēc spēlēt ārkārtīgi svarīgu lomu šai kopējā kontekstā. Dānijas prezidentūra norisināsies laikā, kas ļoti izaicinošs Eiropai un pasaulē kopumā. Krīze mūs skārus ļoti smagi un, un pilnīgi noteikti tā vēl turpināsies kādu brīdi, protams, ar attiecīgām sekām miljoniem vīriešu un sieviešu, kas zaudē darbus un kas baidās, un daudz kas baidās, ka viņi būs nākamie, kas zaudēs darbu. Un šajos grūtajos laikos, kad izjūtam šo smago spiedienu, mums tomēr jāpieturas pie vērtībām, kas iz, bija mūsu darba tirgus veidošanas pašos pamatos un sociālo modeļu pamatos, un kas palīdzēja veidot Eiropas Savienības pamatprincipus. Šie principi, manuprāt, pirmām kārtām ir nepieciešamība nodrošināt sociālu līdzsvaru darbaņēmēju tiesības un izglītošanos. Nekad nedrīkstam no acu loka pazaudēt šīs vērtības, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka, še, ka mums šie principi jāsaskaņo ar uzņēmēju darbību, biznesa politiku un Eiropas tirgu darbības pamatiem, un tas ir iespējams. Darba vietas e, nerada nodarbinātības un sociālās politikas, bet šīs politikas pilnīgi noteikti ir svarīgi instrumenti, kas ļauj noturēt nodarbinātību pašreizē tā, tās līmenī. Ko, ko varam dot mēs ar nodarbinātības un sociālajām politikām? Mēs varam pārliecināties, ka darba ņēmēji var saņemt darbu un ir gatavi strādāt tajā brīdī, kad parādās jaunas iespējas. Nedrīkstam ignorēt to, ka šī krīze pilnīgi noteikti izdara spiedienu uz ilgtermiņa nodarbinātību kā tādu un rada risku, ka varētu būt atsevišķi cilvēki, kas pastāvīgi tiek izslēgti no sociālās vidas. Ir tīpaši grūtības piedzīvo jaunie cilvēki. Viņu cerības un sapņi par nākotni ir sabrukoši, ir satricināti. Un ja mēs neradīsim veidu, kā šo milzīgo potenciālu izmantot, tad tās sagrūs pavisam. Un, protams, ka tā ir problēma arī mūsu sabiedrībai kopumā un darba tirgiem. Jaunieši ir mūsu nākotnes izaugsmas radītāji, un ja mēs nerīkosimies šobrīd tā, lai pārliecinātos, ka viņi ir pietiekami kvalificēti un kvalificēts darba spēks nākotnē, tad Eiropa nākotnē sastapsies ar vēl lielākām problēmām un krīzi. Nedrīkstam atļauties zaudēt visu šo laiku. Katru katrā Eiropas Savienības dalībvalstī ir jāspēj rast veidi, kā risināt eh, jauniešu bezdarba problēmu, bet mēs varam palīdzēt viens otram, varam iedvesmot viens otru, meklēt risinājumus, kas patiešām funkcionē. Es, kā nodarbinātības ministru, uzskatu, ka šajos krīzes laikos veids, kā virzīties uz priekšu, ir uzlabot prasmes un kvalifikācijas un apmācīt darbaņēmējus, kam tas vajadzīgs. Bet tāpat laikā mums jāturpina investēt arī uh, mūsu darba ņēmēji nodarbināšanas spējā, kapacitātē. Un tāpēc priecājamies, ka komisija gan igadējā izaugsmas pārskatā, gan paziņojumā par jauniešu iespējām pievēršas jauni, jauniešu bezdarba problemātikai. Mēs zinām, ka 7,5 miljoni jauniešu šobrīd ne, nestrādā un arī šobrīd nemācās. Un tā, tā ir milzīga problēma. Tas ir ļoti daudz. Dānija kā prezidējošā valsts pievērsīsies jauniešu bezdarba problēmam vairākos atsevišķos gadījumos. Pirmām kārtām EPSCO uh, padomas uh, sanāksmes laikā, kad runāsim par Eiropas pusgadu, un dalību valstīm eh, būs jāpievērš, protams, bezdarbam jautājums arī Nacionālo reformu plānu ietvaros. Jauniešu bezdarba risināšana būs temats, ko skatīsim arī sociālo un uh, sociālo lietu ministru padomē, kā arī tā būs galvenā konferences tēma aprīlī. Es jau esmu teikusi, ka ceru, ka tur piedalīsies arī Eiropas parlamenta pārstāvi. Tā paredzēta Dānijā aprīlī. Šobrīd turklāt gribu arī minēt, ka 2012. gads, kā jūs zinat, ir pasludināts par Eiropas aktīvas novecošanas gadu un, solidar, un dažādu pauģu solidaritātes gadu. Es ceru, ka mums izdosies pievērsties šiem jautājumiem arī, lai palīdzētu nodrošināt to, ka vecāka gadagājuma cilvēki turpina strādāt un saglabāt darba vietas. Un ceru, ka šodien klausoties manī, jums izzudīs jebkurš šaubas par to, ka e, Dānija vai es pati varētu nedarīt visu iespējamo, lai palīdzētu jauniešiem e, gūt izglītību un atgriezties darba dirgu. Nē, jo tā tas nav. Un tāpat laikā vēlētos arī uzsvērt, ka šī nav tāda situācija, kur viss skatāms kā melns vai balts, nē. Mums vienlaicīgi ir jādara daudz kas cits, mums jāpatur vecāku gada gājumu cilvēku darba tirgu, jo mēs zinām, ka pavisam netik tālā nākotnē mums būs vajadzīga ik, ik viena darba roka darba tirgu, lai cīnītos pret demografiskajām tendencēm. Dānijas prezidentūra darīs visu iespējamo, kas ir tās spēkos, lai būtu tāds godīgs vidutājs starp padomi, starp padomus locekļiem un arī sadarbojoties ar jums, Eiropas parlamentu. Varbūt vienmēr mēs neteiksim jums tieši to, ko jūs vēlaties dzirdēt, bet mēs pilnīgi noteikti lojāli izklāstīsim padomus nostāju un pilnīgi noteikti uzklausīsim jūsu viedokļus kā, un par tiem informēsim tālāk mūsu kolēģis padomē. Mēs būsim atvērti, atklāti un pārskatāmi šajā sadarbībā ar jums un arī padomas ietvaros. Un tāpēc gribētu jums pastāstīt, uh, par tām juridiskajām tiesību aktu līnijām, pie kā grasamies strādāt turpmākos mēnešus, par svarīgu jautājumu uzskatām eh, darbinieku komandēšanas jautājumu. Es ceru, ka turpmāko pāris nedēļu laikā komisija nāks klajā ar direktīvas priekšlikumus par labāku darbinieku komandēšanas direktīvas īstenošanu un nāks klajā arī, par, arī ar regulu par transnacionālu situāciju regulējumu. Mūsu mērķis kā Eiropiešiem ir radīt pareizus un atbilstīgus darba apstākļus visiem darbiniekiem, visiem darbaņēmējiem un arī uzņēmumiem tāpat laikā. Darbinieku nosūtīšanas un komandēšanas jautājums ir ticis plaši diskutēts presē, zinu, ka ir bijuši daudz domstarpības, esam saņēmuši tāpat arī Eiropas kopienas tiesas nolēmums, tas ir, tie ir radījuši spēcīgas emocijas sociālo partneru vidū, dalību valstīs un arī šeit Eiropas parlamentā. Un tāpēc domāju, ka liekam lielas cerības uz šiem gaidāmajiem notikumiem un likumdošanas darbu. Es domāju, ka šeit mums jābūt atklātiem, ne jau visas cerības attaisnosies. Un vēl atklātāk varu teikt to, ka vis, visas ieinteresētās puses, ja visas uzstās, uzstāt uz to, ka jāspilda visu viņu prasības, tad mēs pie vienošanās nenonākt nekad. Kā prezidentūra, kā prezidentūras pārstāve, es uzstāšu, ka mums ir jāspēj tomēr strādāt un nonākt pie vienošanās, izējot uz kompromisiem. Lai to darītu, mums jārod kaut kādi kopēji, minimālie kopsaucēji. Un eh, tad pie detaļām strādājot, eh, darbs būs jau vieglāks ļaujiet man jums izklāstīt, ko es varētu uzskatīt par šo kopējo atspērienu punktu. Nu, pirmām kārtām brīva pārvietošanās. Tas ir ļoti svarīgs aktīvs mums visiem, un domāju, tas ir ļoti svarīgs individu tiesības Eiropas tautām vispār. Bet tas nav nekā vērts, ja to nepavienojam ar atbilstīgu darba samaksu un piemērotiem atbilstīgiem darba apstākļiem. Visiem šim trim lietām jāiet roku rokā. Eiropas Savienībā mums vajadzētu atzinīgi, mums vajadzētu pieņemt atpastām rokām darba ņēmējs no citām dalību valstīm. Un mums vajadzētu izturēties pret viņiem vienlīdzīgi, bet tāpat laikā ārvalstu uzņēmumi, kas savukārt iegūst eh, kontraktus uz sevis nodarbināto darba ņēmēju rēķina, nedrīkst, eh, nedrīkst tikt atstāt, tos nedrīkstam ignorēt. Un šādi, šādu darbību rezultātā ir vesels politiķu grupas, kas ļoti skeptiski izturās pret kopējiem iekšējiem tirgiem. Un tāpēc mēs domājam, ka vajadzētu cīnīties pret šiem negūdīgajiem uzņēmumiem, šiem uzņēmumiem, kuri tiek nodibināti un darbojas ar viens vienīgs pastkastīts palīdzību kaut kur kādā valstī. Ir tie jāpārveido par atbilstīgiem, normāliem uzņēmumiem, kas atbilstīgi piemēro visus tiesību aktus, kas attiecīgajā valstī pastāv. Manuprāt, tas varētu būt mūsu kopējais atspērienu punkts Un šī, šī atspērienu punktu pārvēršana par konkrētiem pasākumiem varbūt nebūs viegli, bet ja vēlamies virzīties uz priekšu, tīpaši šajos krīzes laikos, tad tādā gadījumā mums ir jāspēj iziet uz kompromisu un vienoties. Es domāju, ka mums ir jāparāda Eiropas iedzīvotājiem, ka viņi var mums uzticēties. Vēl viena prioritāte Dānijas prezidentūrai būs Eiropas Savienības kohēzijas politikas nākotne. Sociālais fonds ir integrēts šīs politikas elements. Saskaņā ar 2020. gada Eiropas stratēģiju mēs uzskatām, ka Eiropas sociālais fonds var būt būtiska kopējās Eiropas atbildes daļa uz šo ekonomikas un finanšu krīzi, īpaši, kad runājam par ilgtermiņu bezdarba apkarošanu. Es kā ministre neesmu atbildīga par šo konkrēto dokumentu Dānijas valdībā, un tāpēc notiks sarunas arī ar citiem kolēģiem. Bet kā prezidentūras, prezidentūra Dānija pilnīgi noteikti darīs visu iespējamo, lai šai jomā gūtu pēc iespējas vairāk panākumu. Plānojam šo jautājumu apspriest arī vispārējo lietu ministru padomē aprīlī un arī jūnijā, un tomēr mēs nedomājam, ka būtu realistiski uzskatīt, ka, doku, ka darbs pie šī dokumenta un sarunas noslēgsies mūsu prezidentūras laikā. Eiropas struktūra fonda arī ir ārkārtīgi svarīgi elementi papildinājums nacionālajai darbībai un politikai. Un vēlamies, lai tie tiktu izmantot mērtiecīgi un efektīvi. Šāda veida pieeja attiecas arī uz sarunām par nākotnes Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Sāksim sarunas par to jau februārī, un mērķis – ir pēc iespējas vairāk panākumu gūt pēc iespējas ātrāk. Un visbeidzot, ko vēl gribēju pieminēt, Tas ir priekšlikums par pārskatītu direktīvu um, par sta starptautisko monetāro fondu. Dānijas prezidentūra ārkārtīgi nobažīsies par darbinieku uh, veselību un drošības apstākļiem darbā. Kopā ar jums, Eiropas parlamentu, vēlamies strādāt pie tā, lai nodrošinātu to, ka darba ņēmēji darba vietās ir aizsargāti. Laba, atbilstīga darba vide ir tas pats pamats Eiropas darba tirgumu. Un tas turklāt veido arī ļoti svarīgu elementu demografisko izmaiņu apkarošanas jautājumā un ne tajā brīdī, kad risināsim jautājumus, kas saistīti ar iedzīvotāju novecošanos. Polijas prezidentūra padomas ietvaros jau ir aizsākusi plašus centienus strādājot pie jauna direktīvas teksta, un tomēr tās laikā vēl nebija iespējams gūt vispār, vienošanos par vispārēju pieeju padomē. Un pie tās turp, tā kā tas norisinājās decembrī, esmu saņēmusi informāciju, ka komisija šobrīd ir gatava dot mums vairāk laiku pabeigt sarunas pie šī dokumenta jo tās varētu beigu beigās ļaut mums nonākt pie ilgspējīgiem risinājumiem Tomēr tas, ka mums nepieciešams vairāk laika, nenozīmē, ka mēs palēnināsim darba tempus. Mēs esam bijis strādājuši pie šiem jautājumiem jau gadiem ilgi, esam jau uzsākuši darbu pie tā šobrīd. Man ir ārkārtīgi svarīgi rast līdzsvarot risinājumu. Jūs arī esat jau strādājuši pie šī dokumenta krietnu laiku, un tāpēc domāju, ka jūs man piekritīsiet, ja teikšu, ka tas ir ļoti tehniski rakstura priekšlikums pēc savu rakstu, eh, bet tomēr esmu ļoti optimistiski un ceru, ka panākums gūt izdosies, un ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies eh, šos centienus padarīt eh, par reāliem rezultātiem, un sadarbība būs ļoti cieša, un Dānijas prezidents laikā darbu pie dokumentu varēsim arī pabeigt. Nu, tādi ir šie mani priekšlikumi un pāris ieved vārdi, kā mm, Kā jau teica bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs pāris nedēļās eh, parlamenta darba atsākšanas eh, laikā, eh, viņš teica, lūk, centīsimies veidot šo tiltu pār mutaļojošajiem ūdeņiem turpmāk, turpmāko sešu mēnešu laikā. Un ceru, ka šādi risinājumi mums arī izdo, šādus risinājumus mums izdosies rast, jo problēmas taču mums visiem šīs ir kopīgas. Merci beaucoup pour. Liels paldies, saka priekšsēdētāja, par šiem ievadvārdiem. Tas, tie mums ļauj būt optimistiskiem saistībā ar jūsu prezidentūru. Prezidentūras beigās mums arī e, būs e, sanāksme, kas veltīta rezultātiem, taču jūsu sacītais jau mūs iedrošinā. E, deputātiem būs iespēja jums uzdot jautājumu, taču vispirms es gribētu dot vārdu Kārenai Hekerupai. Uh, sociālo lietu un integrācijas ministrei. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Eberēs eh, kundze, godātie deputāti, paldies, ka uzaicinājāt mani uzstāties jūs priekšā šodien. Man bija tas gods satikties ar vairākiem jūsu komitejas deputātiem novembrī Kopenhāgenā. Mums ir bijušas eh, auglīgas diskusijas ministrijā, un pēc tam vakarā es atkal uh, biju priecīgi jūs satikt, un esmu pagodināti, ka esat aicinājuši mani tagad jūsu vidū. Es attieku arī tos, kur toreiz satiku jau novembrī. Ar cerībām raugos mūsu sadarbībā, kas ilgs sešas mēnešus. Mēs esam labi iesākuši, ir sākušās labas diskusijas un ceru, ceru ka no tā gūs labumu mūsu Eiropas pilsoņi. Un mēs abi, abas puses pusgadu arī, kā jau minēju, novembrī uh, Skaidri apzinos Eiropas parlamentu un šīs komitejas būtu svarīgo lomu. Pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos ir atbildība, kas gūstas uz mūsu pleciem, uz jūsu pleciem, un tā ir lielākā jebkad agrāk. Mūsu mērķu un ambīciju sasniegšana nākošo sešu mēnešu laikā nebūs viegla. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, strādāsim, cik vien spējam, taču arī rēķinamies ar jūsu atbalstu un palīdzību. Kā jau minēja man kolēģi, nodarbinātības ministri Dānija pārņem prezidentūru Eiropai izaicinājuma pilnā laikā. Ekonomiskā krīzei ir smaga seks uz vairāk, uz daudziem eiropiešiem cilvēki ir zaudējuši darbu vai arī baidās, ka viņi to zaudēs tuvākajā laikā. Šis laiks Eiropai nu diena ir izaicinājuma pilns Tas ir izaicinājums daudziem cilvēkiem. Cilvēks pārņem skumjas vai pat bezcerība, un mums jāpatur viņu prātā, iztenojot savu darbu. Mēs cīnāmies par cilvēkiem, kuriem šķiet, ka viņiem nākotnes vairs nav. Mēs redzam ar vien vairāk cilvēku pensionējoties no darba tirgus, ņemot vērā dzīves ilguma palielināšanos. Tas ir jauns izaicinājums Eiropai. Un tas lielā mērā ietekmē sociālo lietu un uh, nodarbinātības uh, uh, jomu, un pie tā Dānijas prezidentūra strādās cieši. Polijas, Dānijas un uh, Kipras prezidentūras ir izvēlējušās demokrātiskās, uh, demografiskās izmaiņas kā viņu vadlī, vadmotīvu. Un Mūsu prioritāte šajā jomā būs šādas. Izaicinājumi Eiropai visi ir nepieciešami kopīgā darbā. Otkārt, godīgi noteikumi darba tirgu. Treškārt, vienādas iespējas visiem. Līdztiesība. Mums Eiropā būs jāizdara svarīga izvēle, un šajā procesā mums ir jāpieturs pie kopīgiem Eiropas Savienības vērtībām - tiesības uz eh, godīgu darbu, augstu lī, izglītības līmeņu uzturēšana mūsu iedzīvotāju vidū. Sociālā taisnīguma un iekļautības nodrošināšana un arī līdzvērtības starp dzimumiem. Jauniešus Eiropā jau īpaši smagi ir skārus šī krīze. Tūkstoši miljoniem Eiropiešu jauniešu ir nenod bez darba, Eiropā, vai arī nav pietiekoši labi kvalificēti, un 35% no jauniešu iedzīvotājiem ir bez darba Eiropā, un mēs eh, baidāmies, ka tas vēl vairāk ietekmēs nākotnē. Mēs zinām, ka jo ilgāk krīze ievāks, jo grūtāk ir atrast atbilstošu darbu. Taču tajā pašā laikā mums jāgatavojas rītdienai, kā jau minēs, minēs Tomas Manas ziņojumā. Uh, 60 pār par 60 gadu vecu cilvēku īpatsvars Eiropas saimnībā pieaugs. Lielākais pieaugums ir gaidījums, gaidāms laikā no 2015. līdz 2035. gadam. Šī vecuma grupa pieaugs katru gadu par diviem miljardiem. Un mums līdz ar to jānodrošina, ka vecā gadagājuma cilvēki paliek Uh, aktīvi, cik vien ilgi iespējams arī pēc viņa pensionēšanās. Mums nepieciešama viņa pieredze, viņa talanti, bet mums arī nepieciešams, lai viņi sniegtu aktīvu ieguldījumu pilsoniskajā sabiedrībā. Dānijas prezidentūra ierosinās uh, padoms uh, secinājums par demogrāfiju. Mēs balstīsimies uz padoms iepriekšējo darbu par šo tēmu, ņemot vērā arī to, ka 2012. gads ir aktīvās no, novacošanas un pauģu solidaritātes gads. Daunijas prezidentūras laikā mēs izstrādāsim vairākus eh, tiesību aktu priekšlikums. Pirmkārt, eh, sociālās izmaiņas un inovāciju programma, otrkārt, antidiskriminācijas direktīva un treškārt, izmaiņas, grozījumi, eh, sociālā nodrošinājuma saskaņotības direktīvā regula. Mēs uh, ceram risināt sarunas par sociālo integrāciju, un uh, mēs arī interesi sekosim jūsu komitejā gadījumā mm, māja beigās attiecīgajā ziņojumā. Un mēs strādāsim uh, izvirzot sev par vadlīdliņām tās pašas, uh, kuras bija izvirzījusi Polijas prezidentūra. Mēs ceram. Uh, ka Eiropas parlaments eh, piekritīs mūsu grozījumiem sociālā nodrošinājuma uh, regulā. Čapanaka kunga ziņojuma priekšlikumu uh, mēs ar interesi lasīsim, un tas to jūs skatīsiet tālāk uh, februāra beigās. Un jūs komitejā arī apspriedīsiet šī mm, ziņojuma projektu, mēs par to tālāk informēsimies, tiksim informēt. Dāmas un kungi, es gribētu jums paziņot par svarīgiem datumiem mūsu prezidentūras laikā. Dānijas prezidentūras laikā mums būs divas oficiālas EPSCO sanāksmes februārī un jūnijā un neoficiāla EPSCO padomas sanāksme aprīlī Dānijā. Eh, mūsu prezidentūras prioritātes arī šeit tiks skatīts. Kā jau jūs zināt, 2012. gads ir noteikts par aktīvās eh, novecošanas un eh, pauģu solidaritātes gadu. Un pagāš, pagājušajā nedēļā tika atklāta konference, kas veltīta šīm tēmām. Runa ir par to, kā var iesaistīt vecā gada, gada, gada gājuma cilvēks nodarbinātībā. 5. un 6. martā notiks konferences par invaliditāti un būs runa par eh, invalīdu iekļaušanu. Mēs esam aicinājuši Kazaskungu uz šo konferenci un esam gandrīz par to, ka viņš ir pieņēmis mūsu piedāvājumu, uzaicinājumu. Konferencē Kazaskungs nāks klājā ar ziņojumu, e, pašinstīvu ziņojumu par e, invalīdu iekļaušanu, jo viņš arī darbojas šajā speciālajā parlamenta grupā, kas veltīts šiem jautājumiem. Ar interesi klausīsimies viņa ziņojumā konferencē. Komiteja arī piedāvās jaunas, jaunu priekšlikumu par e, invaliditātes tiesību aktiem. Ceram, ka līdz 2012. gadam E, šis dosie tiks noslēgts. Mēs arī ceram, ka varēsim sniegt savu informāciju par to mūsu oficiālajā EPSCO sanāksmē. 19. un 20. martā e, notiks konferences Kopenhāgenā par e, bērnu nabadzību. Īpaši uzmanīgi tiks pievērsta bērnu iesaistīšanai un izaicinājumiem, ar kuriem saskars uh, ģimene. 22. martā Bras Briselē komisija organizēs ikgada platformu par romiem. Tā, eh, tā ir sakos īpašs Romu stratēģis, kā jau minēja man kolēģi, Dānijas prezidentūra un komisija 2012. gadā eh, aprīlī organizēs jaunatnes konference, būs runa par jauniešu konkurētspēju. Un 11, 10. un 11. maijā Briselē notiks eh, eh, konferences par eh, nabadzības izskaušanu, tiks ieskaitīta, iesaistīts arī NVO. Mūsu mērķis ir dot, vārdu, dot iespēju izteikties cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un apkarot bezpaņemtniecību. Šo sanāksmu organizēs Eiropas bezpaņemtniecības tīkls. Kā jau sacīja man kolēģi, Pat labam Eiropa ceļo pa mutuļējušiem ūdeņiem. Tāpēc ir būtiski svarīgi mums strādāt kopā, lai mēs varētu nodrošināt rezultāts mūsu pilsoņiem. Es uh, vēlos tulīt pat ķerties pie darba. Paldies! Merci, madame, les, les ministres. Paldies, ministrs kundze, turpina priekšstādātājs jau solījums jautājums no deputāta puses eh, šādi jautājumi 14. Es nezinu, vai tas novedīs pie, pie tik dzīvīgas diskusijas, kāds mums notika vakariņu laikā. Visiem par to ir labas, patīkams atmiņas. Taču es ierosinātu. Uh, grupēt jautājumus pa četri, tad lai jūs uz tiem varētu atbildēt. Taču pirms dod vārdu es lūkšu visiem izteikties pēc iespējas kodolīgāk. Un es izmantošu pulksteni, lai pārliecinātos, cik ilgu laiku jūs reāli runājat. Tātad pirmais, kas runās, ir aptī kundze un tad Lamberts kundze. Lūdzu. Kalimērā, evharisto. Dien. Pateicos uh, abām ministrēm, kas ir mūsu vidū. Es jūs sveicu, jo jūs mums ļoti labi aprakstījāt pašreizējo situāciju aprakstā bija ļoti labs. Es vēl tomēr gribētu, lai jūs mums raksturotu tikpat labi un precīzi inicitīvas, kuras jūs esat paredzējuši eh, īstenot pirmkārt, lai veicinātu nodarbinātību un apkarotu bezdarbu, un otrkārt, lai nodrošinātu labāku uh, sociālā fonda darbību. Es gribētu uzsvērt, ka uh, uh, līdz 25 gadu veci jaunieši. Un, ja vēl, un arī uh, cilvēki, kas ir pār par 65 gadu veci pastāv strādnieki 25 līdz 60 gadu vecumā, kuri zaudēja savu darbu krīzes dēļ, un šiem cilvēkiem ir ģimenes, viņiem ir pienākumi, viņi ir paņēmuši kredītus. Es uzskatu, ka arī par tiem mums ir jāparūpējas. Es gribētu uzklausīt jūsu institīvas, kuras esat paredzējuši šai jomā īstenot. Jūs mums runājāt par to, ko darīs Eiropas parlaments, to mēs ļoti labi zinām. Mēs esam jūsu pusē, taču jūs, arī jūs mums esat vajadzīgi, lai jūs runātu uh, skaļā, skaidrā balsī padomē. Paldies! Jūs paldies! Lamberts kundze, tad Arkins kundze. Um, paldies! Es domāju, mēs varam piekrist jūsu izvirzītajiem mērķiem attiecībā uz darbā nosūtīto strādnieku direktīvu. Taču piefiksēju, jūs neko nesacījāt par sezonāliem strādniekiem un uh, uzņēmuma ietvaros uh, pārvietotiem strādniekiem. Uh, bet uh, arī šie jautājumi svarīgi sociālajā nodrošinātības jomā. Es gribētu zināt, kā jūs esat iesaistījušies šajās diskusijās. Otrakārt, uh, Šajā komitejā šodien un rīt tiks apspriest ziņojums par igada izaugsmes pētījumu. Tā, protams, ir atbilde uz eh, padomus un komisijas sagatavoto izaugsmes pētījumu. Te parlamentam nekāda oficiāla loma nepiekrīt, taču mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi. Uh, tā ziņā, ka tiek īstenot sadarbības starp institūcijām, un te arī demokrātisīs ietveros parlamentam ir savs akmējs. Gribētu zināt, kā jūs ņemsiet vērā Eiropa parlamenta atziņas šai ziņā. Un arī jā, jāsaka par savu veidu bažām, kas mums ir. Īgada izaugsmes pētījums virzās prom no 2020. gada stratēģijas mērķiem, to ļoti lielā mērā ietekmē ekonomiskā darba kārtība, daudz mazāk to interesē nacionāli um, nodarbinātības um, un sociālajie jautājumi. Tad ko Dānijas prezidentūra ir domā paredzējis darīt, lai izlīdzinātu situāciju? Paldies! Paldies, Arkins kundze un Saslovieckas kundze! Paldies! Un paldies kolēģiem! Jūs prezidentūra! Prezentācija bija ļoti interesanta. Man ir daži specifiski jautājumi. Pirmais ir saistīts ar Eiropas globalizācijas fondu. Kā jau jūs sacījāt pirms brīža, Eiropa ceļo pa mutuļojušiem ūdeņiem. Un raugoties to no šī viedokļa, es gribētu jautāt, kādu priekšlikumu vai priekšlikumus Dānijas prezidentūra ir paredzējusi izstrādāt saistībā ar krīzes vadību. Kā jau jūs iespējams zināt, uh, parlaments uh, atbalstīs komisijas priekšlikumu par uh, izņēmumu situāciju piekri, piešķiršanu krizēm. Mēs arī zinām, ka decembrī 13 uh, valstis gribēja uh, piemērot šo krīzes um, izņēmumu. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu priekšlikuma, lai virzītos šai virzienā. Un arī jaunais priekšlikums no komisijas, kas uh, iekļautu uh, lauksēmniekus un pašnodarbinātos. Vai jums ir kāda priekšlikuma par to? Jūs pieminējāt sociālas izmaiņas inovāciju un jūs kaut ko minējat te par progresu. Es gribētu zināt, kāds jūs skatījums par mikrofinansēšanu. Un ņemot vērā to, ka, ka tikai deviņām valstīm ir pieeja mikrofinansēšanas programmai, vai jums ir kādas domas, kā mēs to varētu darīt pieejamāku? piesaistot vairākas e, valstis, īpaši ņemot vērā to, ka jauniešiem ir jāspēj iegūt e, labu izglītību un arī gūt darba vietas. Un visbeidzot, jūs pieminējāt e, moderno tehnoloģiju, kā tā var mazināt aprūpes apjomu. Paldies! Paldies, Jezuvetskas kundze, un tad lai nodrošinātu, ka arī Dānija te piedalās Turingens kundze. Jezubīskas kundze, lūdzu. Jā, pitanie do obu paņi, može začināt. Paldies, priekšstādātāji. Man ir jautājums, ko gribētu at, uh, uzdot abām kundzēm. Vispirms, nodarbinātības ministrei. Uh, Starp Dānijas prezidentūras prioritātēm divas mums ir jo īpaši tūs sirdī. Atbildīga un dinamiska Eiropa. Atbildīga Eiropa ir tāda Eiropa, kad, kas vērs konsolidēt savus finanšu līdzekļus un vēlas pārliek lielam valsts deficītam. Un otrs puses, dinamiska Eiropa ir tāda Eiropa, kas attīstās ātri, kas iegulda nodarbināto kvalificēšanā. Uh, un kļūst ar vienu konkurētspējīgāk. Vislielākais potenciāls slēpjas cilvēkos, cilvēku resursos. Kāds ir prezidentūras priekšlikums finanšu un nodarbinātības politikas apvienošanā? Kā jūs domājat īstenot 2020. gada stratēģiju? Eiropas sociālais fonds ir Eh, šim Eiropas sociāla fondam ir paredzēta 25% no Eiropas struktūra fondiem. Līdz šim laikam dalība valstis bija tās, kas izlēma, cik lielā mērā sociālais fonds piedalosies eh, struktūra fondā. Šodien šo lēmumu pieņem Eiropas komisija. Katrā ziņā te ir runa par milzīgām naudas summām. No otras puses ir pausta kritika par šī fonda efektivitāti. Kā palielināt šī fonda? sociālā fonda efektivitāti. Kādas institīvas izglītības jomā ir paredzēts, jo tieši izglītība ir nodarbinātības pamats. Otrakārt, sociālā integrācija, jeb iekļaušana. Viens no uh, taupības pasākumiem ir uh, izpauž tā, ka tiek samazināti līdzekļi sociālajai jomai. Jāmaina ir prioritāts. Jūsu prioritāšu vidū, kundze, e, figurē e, līdztiesīgas pieejas iespējas darba tirgumu. Kāda jūs skatījumā ir sociālo investīciju iespēja šajā? šajā ziņā. Priekšsēdētājs kundze, es atvainojos, man vēl viens jautājums. Jūs uh, pieminējāt konkrēts jautājums, pie kuriem strādāsim. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, jūs uh, jau esat pārsniegusi, jūs runājat atvērto laiku. Paldies, vārds uh, ministrei. Es nezinu, vai es runāšu. Ang... Es, es izlēmu, tu, tu runānis kundze, es runāšu angliski, jo tā mums visiem ir vieglāk. Runājot par jaunatnu nodarbinātību, es domāju, mums ir jāapzinās ka īstenotie pasākumi neatbilst e, tai problēmai, ar kur saskaramies. Kad mēs balsām, e, lasām kopi e, komisijas ziņojumi par jaunat nodarbinātību, tad tas ir tāds kā mīts, un tad, ja jūs pāršķirt labs pus un raugāties uz risinājumiem, tad tas izskatās par uh, Uh, pilnīgi nereālistiski. Es tiešām ceru, ka ar Dānijas prezidentūras palīdzību mēs nonāksim pie ļoti spēcīgā, spēcīgiem reāliem padomu secinājumiem, kas varētu mazliet sniegt vairāk garantijas eh, jaunatnei vai arī nodrošināt 2020. gada stratēģijas mērķu sasniegšanu. Otkārt par uh, darba uh, nosūtīto direktīvu. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Arī uh, simboliski svarīgs jautājums, arī politiski tas izraisa diskusijas. Es gribētu minēt vienu, kung, vienu lietu. Uh, mēs esam uzzinājuši, ka komisija izskata tādu kā ķē, ķēdes veida atbildību šai ziņā. Uh, Un tad runājot par 9. decembra secinājumiem, tajos bija uh, tādi fakti, kas rosina bāžas uh, eh, uzņēmumu, kuros ir mazāk par 250 darbiniekiem, ir vieglprātīgāk par drošību. Paldies! Paldies, tālāk došu vārdu gan vienai, gan otrai ministrei. Jautājumu bija ārkārtīgi daudz. Katram runātājam bija gandrīz divas minūtes un pieci vairāk jautājumu, bet zinot, ka jūs esat pieredzējuši, es domāju, ka jūs spēsiet apkopot visus jautājumus, saliedēt tos vienā, un tad eh, jūs tādā kārībā, kā vēlaties, varat izteikties, jo pēc tam vēl gaidīs vēl divi jautājumi rauni, tā kā, nu, mēģiniet izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Jā, Es tagad runāšu dāņu valodā, lai konkrēti atbildētu uz uh, jautājumiem. Un uh, priekšsēdētāji man droši vien atvēlēs uh, drusku vairāk laika nekā parasti ir laiks, jo tik uzdot tiešām ārkārtīgi daudz jautājumi. Pirmkārt, gribētu teikt sekojošo. Administratīvais sloks ko komisija vēlas samazināt attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Ir arī ļoti svarīgi, lai mēs tieši krīzes laikos padomātu, kā mēs eh, varam veicināt Eiropas uzņēmumu darbību un lai mēs varētu veicināt arī konkurētspēju ar mazāku birokrātiju, bet ne jau uz eh, darba izmaksu rēķina šeit pagaidām vēl nav konkrēta priekšlikuma. Nu, padomē, ne parlamentā cerams, ka uh, ir skaidrs viens, ka mēs vēlamies mazāku birokrātiju, bet tas nedrīkstētu būt uz darba drošības rēķina, uz darba labo nosacījumu rēķina. Gribētu vēl pateikt arī uh, kaut ko par uh, dokumentiem, kas uh, parādījās. Uh, atklātībā, protams, kā mēs kā prezidējošā valsts nevaram komentēt šādus neoficiāli atklātībā nokļuvušus dokumentus, un ir ļoti daudz pieņēmumu par neoficiāliem dokumentiem, un politiski mēs par to nevaram izteikties. Es priecājos par to, ka par pamatu tika pieņemta Eiropa, kas uzņemas atbildību un ir dinamiska. Un tas ir arī tas, ko mēs pārstāvam. Jums ir pilnīgi taisnība ka ir svarīgi nodrošināt mūsu makroekonomiskos aspektus, bet vienlaikus ir jānodrošina arī tas, ka nākotnē būs nodrošināta ekonomikas dzīvošanas spēja, un lai mēs radītu arī darba vietas un izaugsmi un nodrošinātu arī to, lai būtu pietiekami daudz darba man uzdeva jautājumu, nu, kā jūs to darīsiet konkrēti nākamajos mēnešos. Tas nav nekāds vieglais uzdevums tur atrast risinājumu kā prezidējošai valstī. Jūs runājat par eh, nepieciešamo līdzsvaru. Padomes eh, darba grupās tiek runāts noteikti par izaugsmu nodarbinātību. Un es zinu, ka mm, pirms dažiem mēnešiem uh, tika runāts tikai par makroekonomiskajiem aspektiem, bet tagad eh, mēs arvien vairāk apzināmies, ka ir nepieciešams arī līdzsvars, ka ir vajadzīga arī izaugsme radot darba vietas. Ne jau tikai laba budžeta politika un taupības politika. Tik uzdots jautājums, kā risināt eh, jaunums bezdarbu, kā veidot ambiciozas programmas. Protams, ir arī vecāka darba ņēmēja, kas ir uh, neilgi pēc iešanas pensijā, tā arī ļoti svarīga grupa. Arī šāds jautājums tika uzdots, proti, kādas garantijas ir jauniem darba ņēmējiem, jauniem bezdarbniekiem. Es domāju, katrai valstī šis jautājums noregul, jānoregulē pašai, jo nevar šeit izveidot vienotas normas. Bet uh, mums ir jābūt uh, vienotiem, ka. Kā jaunietiem četru mēnešu laikā vismaz ir jāsņem kāds darba piedāvājums. Tagad par sociālo fondu un globalizācijas fondu. Tā nav joma, kurā es tieši strādāju. Globalizācijas fondā vajadzētu parūpēties par to, lai pašreizējās krīzes mehānisms E, tas gan viss tiek padomē bloķēts un tā īsti nevirzās uz priekšu, bet lai vismaz neformālā līmenī mēs mēģinātu izdomāt iespējas, lai tas virzītos uz priekšu. Ir runa arī par ilglaicīgiem izaicinājumiem, kā veidot globālo fondu. Ir svarīgi, lai mēs visi kopā padomātu, vai lauksamniecībai tiešām vajadzētu ieņemt tik lielu vietu, kā tas ir paredzēts. prezidentūra raudzīsies uz to kritiski. Tur ir arī beigšu runāt, es kaut ko varētu arī vēl pateikt par sezonu darbinieku direktīvu un par citiem jautājumiem. Kā prezidējošā valsts, es uh, esmu dzirdējusi, ka ir ļoti liela interese no dalību valstu puses par to, ka tiek eh, tiktu radīti labi darba apstākļi un eh, labas algas sezonas strādniekiem. Uh, un lai vienlaikus mēs varētu piesaistīt arī kvalificētus darbiniekus no ārpuses. Bet es jau ievadā teicu, ka priekšnosacījumi ir tādi, ka, lai iedzīvotāji piekrīt uh, tam, ka ierodas sezonas darbinieki, lai tiktu maksātas labas algas un tiktu radīti labi darba apstākļi. Noslēgumā vēl, tūlīt beigšu runāt, gribētu vēl papildināt par sezonas darbinieku direktīvu. Proti, ka jaunas bezdarbam ir tik eh, liels svars, tad šeit vajadzētu patiešām padomāt, vai varbūt šos jautājumus varētu risināt kopā. Mums ir ļoti daudz iekšējie bezdarbnieki, un tad ir arī vajadzīgi arī strādāt pie sezonas darbiniekiem. Uh, Paldies vārds otrai ministrei. Ministra turpina. Paldies, jūs jautājumi visi bija lieliski, labi jautājumi un pilnīgi noteikti pievērsās tām lietām, kas patiešām ir vajadzīgas, kur jārod risinājumi, jo Eiropa cieši no šīm problēmām. Pārņemam padomus prezidentūru laikā, kad Eiropa sastopas ar ļoti grūtībā, lielām grūtībām, par to jau esam runājuši. Uh, un var jums apliecināt, ka mēs ar pilnu pārliecību centīsimies virzīt uz priekšu 2020. gada stratēģiju. Pašreizā situācija tiek aprakstīta komisijas ikgadējā izaugsmas pārskatā, un mēs zinām, ka tas nu nav viss tāds ārkārtīgi patīkams lasāmais materiāls. Tomēr komisija redz pareizi līdzsvaru starp makronomiskiem jautājumiem, ekonomikas, nodarbinātības jautājumiem un sociālajiem jautājumiem, un es priecājos, ka tā ir ņēmumus vērā visus šos trīs faktors, kas ir ārkārtīgi svarīgi, manuprāt. Šobrīd ārkārtīgi svarīgi man būtu pieminēt, ka nedrīkstam aizmirst to, ka investīcija cilvēku kapitālā arī ir ļoti svarīgas, lai veicinātu izaugsmi Eiropā. Sociālā politika nav saistīta tikai un vienīgi ar katru individu, bet arī ar sabiedrības vedo, veselīgas sabiedrības vedošanu kopumā. Pēdējos desmit gados sociālās un ekonomikas nelīdzsvarotības un e, nelīdzsvarotības ir palielinājušās. Februārī notiks padomas tikšanās, un tur mēs ņemsim vērā visu šīs galvenās vēsts, kā arī sociālās, e, sociāla lietu komitejas viedokli attiecībā uz 2020. gadu stratēģiju un centīsimies šajā jomā tātad visus šos jautājumus integrēt. Tāpat arī saņēmu jautājumu no Harkins kungu par mikrofinansējumu un tā iniciatīvu. Par šo iniciatīvu spriedīsim sarunās, kas norisināsies pie sociālo pārmaiņu un novatorisma programmas. Uh, šāda veida instruments ir bijis pieejams pagaidām tikai vienu gadu, un tāpēc mums pirms to mainām vajadzētu apzināt pašreizēju situāciju. Bet domāju, ka jau tagad ir iespējams teikt to, ka šī programma tiek atbalstīta, un pilnīgi noteikti mēs varētu pat darbu pie tās pabeigt Dānijas prezidentūras laikā. Tāpat saņem jautājumu par sociālām, pār, sociālām ķēdēm un novatorismu un jauno, jaunām programmām šai jomā. E, jaunā pieeja piedāvā elastīgumu un veidojot tādu sociālās novatorismu, novatorismu kur pamatā ir pārmaiņu, pārmaiņu faktori pavasarī pie tā turpināsim strādāt. Kā jūs zinat, tad sarunas par šo priekšlikumu ir saistīts ar sarunām par multinacionāliem finanšu, finanšu plānu, un līdz ar to diskusijas mūsu prezidentūras laikā par to vēl nevarēs noslēgties. Paldies, saka priekšādātāji, tālāk otrais jautājuma rauns. Un saru, sarakstā šādi cilvēki. Tā, lai jūs varat sagatavoties. Lūgs, madam Blinkevičutē, madam Sinclair, mm, monsieur Thomas Mann, puis monsieur Christensen, monsieur Steven Hughes. Stevens Hughes, lūdzu, vispirms. Thanks, madam president. Paldies, priekšsādātāji. Jautājums Fedriksenes kundzei. Jūs ievedu vārdos teicāt, ka saistībā ar jauniešiem un bezdarbu Mums vajadzētu viens otram iedvesmot un viens otram palīdzēt. Daži no jums, kā jau jūs dzirdējat, ir nobežījušies par to, ka šī makroekonomiskā spriedze uh, Eh, kas uzgulst uz dalību valstu eh, pleciem saistībā ar sešu paku, arī ar sešu dokumentu pakotni. Šobrīd ļoti sarežģīta dalību valstu iespējas tās visas īsteno taupības pasākums. Lemīgā kārtā Dānijas prezidentūra saka jā fiskālai konsolidācija, bet tajā pašā laikā saka, ka vidē draudzība izaugsma un nodarbinātība arī ir vajadzīga. Gribētu, lai jūs dodat kādus piemērus, kā jūs tīri praksē to paredzat panākt Un nu, kādu modeli esat paredzējis izmantot, lai palīdzētu dalību valstīm iedvesmoties jūsu prezidentūras laikā? Paldies, saka priekšsādātāja. Tālāk Blinkēvičuts kundze. Lūdzu, pēc tam. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlos teikt paldies abām ministrēm par eh, prezentāciju, par to, kāds būs prezidentūras darbs nākamajā pusgadā. Dānijas prezidentūra ir eh, uzsākusi savu darbu ļoti sarežģītā situācijā, raugoties uz eh, finanšu situāciju, ekonomisko situāciju, un īstenībā katru cilvēku tas skar. Taupības pasākumi dalību valstīs tiek veikti uz eh, to cilvēku rēķina, kas pelna maz. Tie tie cilvēki tiešām maz pelna. Vai jūs domājat, ka mums vajadzētu ieviest tādu atklātu koordinēšanas metodi, lai konstatētu, ka, tā, ka tas ir viens no labākajiem pasākumiem, kā cīnīties pret bezdarbu? Es domāju, ka vislabākais pasākums, kā cīnīties pret bezdarbību, ir darba vietas radīšana. Tātad darba piedāvājums, kas eh, dod cilvēkiem iespēju nopelnīt ienākumus, bet tas ir ideāls gadījums, jo ne jau nebūs nekāda tā, ka katram cilvēkam ir darbs. ir pienācis laiks pateikt, ka ir jārunā par, par direktīvu par minimālo algu. Minimāliem ienākumiem. Jautājums par nodarbināties ministrē. Es eh, atbalstu jūsu iniciatīvu par uh, cīņu pret jaunas bezdarbu un uh, par uh, vecāku cilvēku nodarbinātību, bet es domāju, ka ļoti svarīgs uh, nodarbinātības pasākums ir uh, sadarbības veicināšana starp uh, publisko un privāto sektoru. Es zinu, ka Dānijā, ka Dānijā tā ir tāda ļoti parasta prakse jūsu prezidentūras laikā Uh, varbūt jūs varētu pievērst daudz lielāku uzmanību sociālajām aspektiem. Paldies. Paldies. Paldies tālāk, Sanklērs Kunz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, uh, Tomas Mans. Uh, vispirms, Sinklērs kundze. Will nicht dominieren, hab keinen Grund. Es negribu dominēt, man nav nekāda iemesla to darīt. Sinklērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jūsu darba programma Eiropā, es par to es dzirdēju jau ļoti daudz iepriekš jau Berlīnē un tā tālāk pagājušā nedēļa Strasbūrē Barozo arī naivi teica, ka, lūk, katrs MVU var radīt vienu darba vietu un tad tādā gadījumā, nu, bezdarbs Eiropā beigtos. Vai prezidentūra saprot, ka pārlieks regulējums Eiropas Savienības līmenī pazudina darba vietas? Šis mazo biznesu manifests iepriekšējo vēlēšanu laikā uh, Eh, bija lūgums neradīt vairāk regulējumu. Jūs strādājat pie visām šīm politikām, un viss šis pārliedzīgais uh, eh, regulējums pilnīgi noteikti pazudina darba vietas. Turklāt tiek samazināta valsts pakalpojumu kvalitāte, samazinās cilvēku tiesības, lai gan piekrīt jūs viedoklim par to, ka jaunieši jāizglīto un jāpiedāvā uh, darba iespējas. Es tomēr gribētu teikt, ka tie ir tikai vārdi, nav nekāda pamatot priekšlikuma. Piekrīt arī nu, novecošanās jautājumiem. Bet kā tad šo aplietilpināt? Kā padarīt neiespējamo par iespējamu? Kā nodrošināt to, ka ir visas šīs apmācības schēmas, bet tāpat laikā nodokļu maksātāju kabatas necieš. Un visbeidzot, eh, eiro kā valūta, nu jūs, es neslavēšu to, tāpēc, ka mums eiro nav. Jūsu, jūsu tauta divreiz noraidīja šo valūtu. Jūs iedzīvotāji netic eiro un pamatot, protams, to dara. Mums toreiz teica, ka ja mēs pieņemsim eiro, zaudēsim darba vietas. Mēs palikām ārpus eirozonas un tādu uzņēmumu, kas kā nisen eh, ne, neizgāja no eirozonas un tagad viņi eh, vēlas pāriet uz, uz zonu, kas ir ārpus eirozonas. Tomas Manns lūdzu. Lūk, man jau otrā iespēja izteikties. Man tāds iespējas, ka Dānijas prezidentūra sociālajā politikā un darba vietu jautājumā ar divām dinamiskām ministriem panāks labus rezultātus tas pamatais ne tikai uz to, ko mēs tikko runājam, bet arī uz uh, ziņojumu, ko sagatavojas man uh, kolēģi, kas tagad ir Kopenhāgenā. Un mēs redzējām arī, ka Oli Kristensens vienmēr ir uh, spējīgs arī šo Evas drošumu mo modeli, ko ir ievies uz Dāniju, mums arī vienmēr paskaidrot. Un es domāju, ka mēs no tādas pārējais puses esam pieņēmuši arī ļoti labus lēmumus. Mans jautājums. Uh, ir eh, paauģi, taisnīgos paauģu starpā, bet arī garantijas jaunatnē, jaunatnē, kas ir bez darba, bez darba. Pēc četriem mēnešiem vajadzētu dot iespēju atrast darba vietu, atrast iespēju izglītoties. Es domāju, ka tiem tas ir svarīgi, kas uh, tagad klausās tieši tagad mūsu pārēd internetā, jo es informēju dažas skolas par to, par ko mēs tagad runājam. Viņi jau sēž arī, skatās to uh, televīzijā, internetā, un pāris studenti klausās, kā to visu var izdarīt. Uh, Jā, jūs teicāt, labi, tā ir dalībās kompetence, bet kā tās motivēt? Ne tikai uzņēmumos, privātās uzņēmumos, bet arī uh, publiskās iestādes, valsts iestādes ir jāsaka, ka mums ir jādod viņiem iespēju, nevis vienkārši gaidīt, eh, ka tiks teikts, nu jā, ja kaut kā jūs būsiet attīstījušies, ja mums viss ko patiesnīt, tad mums arī būs iespēja. Kāda ir iespēja pateikt, jā, mēs to gribam zinā, darīt? Eh, katrs zina to, ka garantijas šeit nav nekādas eh, juridiskas simtprocentīgas, bet mēs. Mums ir jāveido aktīva pieeja, jāpasaka, ir jūs, mēs vēlamies jūs kā darba spēku, ir jādod iespējas, tas būtu ļoti svarīgs vēstījums, jo tad Eiropa uh, tiks eh, uztvērta konkrēti. Tiks teikts eh, jauniešiem, jūs esat daļa no kopīgās attīstības, un mēs gribam, lai jaunieši saņem ļoti lielas iespējas, ļoti daudz ir augsti motivēti. Paldies! Mirs! Lielas paldies, saka priekšsādātāji! Tālāk Kristensen kungs, un pēc tam ministriem būs iespēja atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies eh, ministras kundzēm par to, ko viņas izklāstīja, par savu, savas programmas izklāstu. Es vēlētos teikt, ka jūs esat izvēlējušies ļoti labu pieeju. Gribētu runāt par Evas drošuma pieeju, ko pieminēja arī Tomas Mans. Eiropas Savienības novērotājā bija arī vairāki raksti lasāmi par to, ka mums ir vajadzīga elastīgāka pieeja, vairāk veidot darba vietas elastīgāki darba ņēmēji, un uh, vairākas valstis vēlas arī tieši šādu pieeju. Ja tas pats elast drošuma modelis būtu spēkā, kāds tas ir spēkā Dānijā, bet uh, tā, diemžēl, nav. Tādēļ īsi jautājums. Vai nebūtu iespēja, ka varētu parūpēties par to, kā arī citas dalību valstis varētu tikt pārliecināts par to, ka tiešām ir vērts šajā jautājumā izveidot uh, eh, sociālā tīkla sistēmu, iegūdīt naudu, ka varētu cilvēki nopelnīt uh, tik daudz, lai viņi varētu no tā dzīvot, un lai izglītības sistēma būtu tik laba, ka varētu arī šeit uh, mainīt profesiju, iegūt citu izglītību, tie, kas zaudējuši darbu, lai viņi varētu ātri atrast jaunu darbu vietu. Ja vienkārši šis sociālais tīkls būtu labs un drošs, būtu garantīti, tad noteikti būtu arī elastīga darbspēka darba tirgu. Ministrs, lūdzu, jums vārds. Um, regarding the... Um... Runājot par dilemu, ar kur saskaramies, mēs runājam par vecāku atgājumu cilvēkiem, ka mēs vēlētos, lai viņas turpina strādāt, un tā pašā laikā mums ir jauni cilvēki, nekvalificēti, un kuriem arī nav darba. Un pat tie, kuriem ir kvalifikācija, nevar atrast darbu, jo ir augsts nodarbinātības līmenis. Tā ir dilemma, ar kur mēs saskaramies. No mana viedokļa ļoti svarīgi uzsvērt to, ka šī krīze Eiropā netrīkst izvērst, nedrīkst izvērsties par cīņu starp paudzēm. Tāpēc šis aktīvās novecošanās un paužu solidaritātes gads ir vērsts tieši uz solidaritāti, jo mēs nevaram atrisināt krīzi Eiropā ar uh, to, ka viena paudze apkaro otru. Mums ir jāciena vecāku gadu, gadu, gadagājumu cilvēki, kas ir izveidojuši šo pasauli, kurā dzīvojam, bet tajā pašā laikā mums ir arī e, jāsaprot, ka jaunieši, kas ir e, izstudējuši, vēlas strādāt. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki cits ar citu cīnās, taču mums ir jāuzņemas katram sava atbildība un jācīnās pret šo krīzi, un tāpēc šis gads ir saukts par uh, aktīvās novecošanās un uh, pauģu solidaritātes gads. Tā nav runa par cīņu, bet vienam pret otru, bet par cīņu pret krīzi mums visiem kopā. Ļoti svarīgi uzsvērt. Uh, Eh, kā saistībā ar aktīvu novecošanos, ir daži pozitīvi punkti. Ne tikai šie cilvēki var ilgāk palikt uh, tirgu, bet, uh, no darba tirgu, bet viņiem arī ir labāk dzīves kvalitāte. Mums ir jānodrošina arī tas, ka šie cilvēki tiktu apmācīti, ne tikai viņiem tiktu uh, būt pieeja pie aprūpas mājās. M mūsu sniegtajai palīdzībai jābūt atbildēju uz to jautājumu, kur uzdev sievieti no Anglijas. Laikam domāts Sinklēras kundze. Mums ir e, jāizveido jaunas darba vietas ar labklājības tehnoloģiju. Un arī šeit mēs varam iesaistīt vecā gada gājumu cilvēkus. Man šķiet, ka pat labāk ir svarīgi uzsvērt to, ka cilvēkiem ir jābūt iespējai katram no viņiem. Un pat labāk Eiropa nesniedz visiem vienādas iespējas. Pie šī temata mums visiem ir jāstrādā kopā, jāapvieno mūsu spēki, kā uz to norādīja Ule Kristensens. Svarīgi ir domāt par to, kā mēs varam panākt, lai sistēmas palīdz cilvēkiem nodrošināt labāku dzīvi. Tas ir svarīgs mūsu darba rezultāts iespējams. Kora. Jā, liels paldies. Es uh, sniegšu īsu atbildi uz uh, jaut šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka ir svarīgi, ja ir runa par nodarbinātību un darba vietu radīšanu, lai mēs uh, pieturētos pie principa, uh, ka tas ir tomēr dalību valsts uzdevums samazināt bezdarbu dažādos veidos, kā nu vien ir iespējams, bet Eiropas Savienības sadarbība jāizmanto, lai mēs uh, varētu apmainīties ar uh, paraugu praksi. Protams, ka ir arī saistoši elementi Eiropa, Eiropas stratēģija 2020. Arī tur mēs esam izvirzījuši nodarbinātības mērķi 75%, tas ir uh, obligāts mērķis, un es gribētu diskutēt arī ar jums par to, kā pieturināties šiem mērķiem. Bija arī vairāki jautājumi, kurus vēlos atbildēt kā Dānijas ministra un nevis kā prezidentūras ministri. Kāda Dānijas pieredze mums ir radot darba vietas, neraugoties uz krīzi pirmkārt? Mēs, uh, protams, mums arī ir savi bezdarbnieki, un uh, nav pietiekami daudz darba vietas arī pie mums, bet es tagad runāšu kā Dānijas ministri. Ir būtiski uh, tās, ka mēs ne visus valsts izdevumus uzskatām kā problēmu, arī pat krīzes laikos. Valsts uh, līdzekļi, tā ir starpība, vai to izmanto kā patēriņam, vai arī to iegūda sabiedrības attīstībā, izglītībā, inovācijā pētniecībā, pārējai uz zaļu ekonomiku, cīņā pret nabadzību. Tas nav vienkārši uh, tāds darba kārtības jautājums, kur valsts kaut ko patērē, bet tas ir ieguldījums. Ir runa par darba vietu ra eh, radīšanu zaļajā ekonomikā un uh, ir jāveido tāda situācija. Protams, ka ir tā, ka labos laikos var taupīt naudu, uh, lai vienkārši būtu šī, šī krēkasīte un varētu izmantot šo naudu, tad, kad neiet tik labi. Un Dānijā tas tieši tā tiek arī darīts. Mēs uh, tiešām uh, stimulējam ekonomiku, un tie, kas uh, pāriet uz zaļo ekonomiku, tie arī iegūst, iegūst arī globālā mērogā tiek radīta lielāka konkurences spēja. Tad vēl bija jautājums no Sinklēras kundzes puses. Sinklēras kundze par eiro. Es nezinu, vai es pilnīgi sapratu to, ko jūs teicāt. Kā prezidējošā valsts un kā dalība valsts. Eiropas Savienība es varu teikt, vai dalība, dalība valsts vai nē Eirozonā, bet mums ir kopīga atbildība, milzīga kopīga atbildība, lai Eiro tiešām darbotos Eiro ir eh, pamatnosacījums. Vienalga vai ir par to vai pret to kāds, bet tas ir pamatnosacījums, lai ekonomika darbotos. Visiem jārūpēs par to, lai eiro labi pārdzīvot krīzes laikus. Tagad par elas drošumu pieeju. Es tiešām ticu tam visam. Dānijā tas ļoti labi darbojas. Tas ir tās ļoti spēcīgs punkts darba tirgus modelī. Es uh, respektēju to, ka citas Eiropas valstis savu darba tirgu organizē savādāk. Bet, ja var pozitīvi pārņemt Dānijas pieredzi, kādēļ gan to nedarīt? Ir tiepaši, kad tas attiecas uz eh, jaunas bezdarba jautājumiem, nav jau runa tikai par to, kā radīt darba vietas jauniem cilvēkiem, bet arī jārūpēs par to, lai viņi saņemtu labu izglītību nevar vienkārši būt tā, ka jaunieši bez profesionālās izglītības, bez izglītības nonāk darba tirgu. Viņam jātot izglītību krīzi ir jāizmanto tādā veidā, lai palielinātu viņu kompetences līmeni. Paldies! Merci, nous allons prendre. Paldies! Tātad pēdējais jautājuma rauns tagad. Un vārti šādiem runātājiem. Pietro, puis à notre vice-prezident. Pēc tam mūsu vicepriekšādātāji. Nādja Hirša. Vispirms Gutieres pret Pietro tātad. Sí, gracias, señora presidenta. Señora ministra, también muchísimas gracias. Priekšsēdētāji, sirsnieks paldies arī abām ministrēm par uh, viņu izklāstiem. Jūs uh, koncentrējāties uz jaunas bezdarbu. Es ceru, ka šajā jomā uh, šis pusgads paies labi Jūs teicāt, ka darba vietu radīšana ir darba, dalībvalstu kompetence. Ja patiešām paraugāmies uz nodarbinātības politiku, tad tur ir eh, specifiskas programmas valstīs. Bet ir pastāv arī Eiropas ietvars ekonomikas eh, stimulēšana ir kaut kas, ko varam darīt Eiropas līmenī. Mēs krīzes gadā Eiropas institūcijas ir konstatējušas, ka mēs, mums ir tomēr lejupslīde. Bet ja mēs zaudētu desmit gadus ekonomiski raugoties, tad uh, būs vēl vairāk jauniešu bezdarbs. Lai tas nenotiktu, mums kopā arī Eiropas līmenī ir jāstrādā. Tas, ko es uh, saskatu Eiropas Savienības dalību valstīs, tas man vieši bažas, kas attiec uz stratēģiju darba tirgus. Uh, sociālās nodevas tās tiek samazinātas, tiesības tiek samazinātas, ir jāstrādā ilgāk un uh, tiek saņem mazāk darba algu un tam līdzīgi. Kāda stratēģija ir uh, jāveido, jātīsta? Mēs nevaram šeit uh, radīt kaut ko tādu, kas būtu divu ātrumu Eiropa. Nedrošas darba vietas, jauniešu bezdarbs, par to viss ir jācīnās, bet kas manī viež bažas un kas uh, man nepatīk, tas ir eh, tas, kā tiek runāts par garantijām. Ja, mum, ja mēs vēlamies pieņemt garantijas, tad mums ir vajadzīgas garantijas jauniešiem. Ir jābūt saprātīgām algām, ir jābūt eh, arī sociālajiem nodokļiem, arī saprātīgiem. Tur, protams, pastāv dažādi modeļi, kas ir iespējami ja tik maz, parāk maz investēts, tad arī tā valstī jābūt solidārām. Manam irš. Hiršs kundze tālāk. Dank. Paldies. Vispirms gribētu teikt lielu paldies eh, par jūsu aktīvo ieguldījumu un interesantiem izklāstiem. Tas ļoti labi, tā ir būtiska tēma, ka mēs tieši šajos krīzes laikos tā ir īpaši būtiska. Ļoti bieži tik pieminēts arī jaunatnes bezdarbs. Es domāju, ka viens solis vēl kas jāspēj pirms tam, ir, ka Eiropas stratēģija 2020 ieviestais princips ir proti, ka mums vajadzētu samazināt to jauniešu skaitu, kas nepabeidz skolu. Tas ir tiešām dalību valstu uzdevums, bet vai jūs šeit pievērstu uh, uzmanību arī tam, ka varbūt vajadzētu aicināt dalību valstis ieviest pasākumus. Es domāju, ka tas ir eh, pirmais svarīgais solis, lai mēs eh, efektīvi cīnītos pret eh, jauniešu bezdarbu. Otra ideja ir mobilitāte. Eiropas Savienības darba tirgu var arī izlīdzināt, harmonizēt. Uh, mobilitāte šeit varētu kalpot kā pamatkritērijas. Bieži vien aptaujā, ka pirmais punkts tiek pieminēts, ka problēmu uh, veido arī svešvalodas zināšanas, bet droši vien katrs kolēģis zinās arī to, ka ļoti daudz iedzīvotāji ir prasījuši, uzdevuši jautājumu. Viņi ir mēģinājuši izmantot e, darbinieku pārvietošanās tiesības, to ir izdarījuši un devušies citu valstu, un bieži vien viņi uh, iedzīvos nepatikšanās un sarežģījumos, proti ar sociālu apdrošināšanu, bezdamnieku pabalstu, eh, veselības apdrošināšanu un tam līdzīgi. Šeit ir jautājums, vai jūs varbūt varētu iedomāties, un ja mēs prasām mobilitāti, arī izdarīt lielāku spiedienu, daudz ko vairāk darīt, lai izveidot sistēmu, kur šīs iespējas būtu labāk harmonizētas. Varbūt, ka tieši tiem cilvēkiem, kas ir ļoti mobīli Eiropas Savienības ietveros, uh, varbūt, ka varētu būt tāda, ka 28. režīms uh, sociālās nodrošināšanas sistēmā, lai atbalstītu šo mobilitāti. Si, madame eh, Zuber, notre... Nākamā runātāja Zubers kundze, mūsu vēl jaunā vicepriekšādātāja. Plein de travaux euh, fructueux dans notre commission et ensuite ce sera euh, monsieur Cercas, madame Obrigada, senhora presidente. A questão que eu quero colocar tem que ver uh, também com a realidade portuguesa e é sobre a Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mans jautājums ir par situāciju Portugālē, par iespēju saskaņot eh, izaugsmi, ekonomiskās eh, izaugsmas nodarbinātības politiku ar Eiropas iestāžu un arī Portugāles uzliktajiem tautības pasākumiem. Mums eh, parlamentā un citās nacionālajās iestādēs ir starptautiskā valodas fonda inspektori. 13,7%. Tāds ir gaidāms 2012. gadā bezdarba līmenis eh, Portugālē. Eh, eh, vienošanās ar Startautisko valūtas fondu un Eiropas iestādēm novedušas pie tā, ka ir vieglāk atlaist cilvēkus un arī likt cilvēkiem strādāt vairāk izveidot eh, līdz pat 12 eh, stundu ilgu darba dienu, eh, un cilvēkiem par to nekas vairāk netiek. Vai mēs gribam veidot darba vietas tikpat lielā mērā, uh, kā ļauts, pieļaut situāciju, ka cilvēki ir spiesti strādāt daudz ilgāku darba dienu. <clears throat> Es domāju, ka taupības pasākumi nav samierināmi ar izaugsmi, bet, nu, es gribētu zināt, ko jūs par to domājat, Sarkas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kundas. Un paldies par jūsu sacīto šodien un arī par eh, to, ka uzņemāt mūs tiks mīļi Kopenhāgenā. Uh, No jums tiek sagaidīts daudz. Mēs tiešām ļoti ceram, ka Dānijas prezidentūra ieviesīs reālas izmaiņas sociālās Eiropas jomā. Jūs jau uzklausījāt sociālis kolēģi sacīto. Mani jo īpaši uztrauc eh, tas, ko dzirdēju Kopenhāgenā par eh, veselības un darba drošības jautājumiem. Šiet, ka tie vairs nav aktuāli. Vai jūs domājat, ka krīzes apstākļos tieši vajadzētu atteikties no ieguldīšanas darba drošībā un veselības nodrošināšanā, jo tā tiek uzskatīta par ieguldīšanu bez jēgas. Un uh, tagad pievēršoties zaļajai grāmatai par mm, darba vietu pārcelšanu. E, un e, jūs arī zināt šos e, rezultātus, un es negribētu, ka situācija turpinās un mēs neko nedarītu. Startautiskais valūtas fonds savā ziņojumā vakar pauda nostāju, ka taupības pasākumi mazina nodarbinātību. Bet, un taču strādnie, darba strādājošie uh, iegulda ar vienu, un viņi no tā nevarēs gūt no tā nekādus augļus. Tas ir situācija ir tāda, it kā mums būtu ārsts, kas tikai to vien zinātu, kā uh, notecināt asins slimniekam, bet nekāds citādi viņu neārstētu. Izmaksas ir milzīgas, un uh, nabadzība plešas plašumā un ir bezdarbs un arvien mazāk ir sociālo nodrošinājumu un mazāk darba vietu. Vai nu e, Eiropa mainīs savu virzienu, vai arī mēs e, tiešām nogrimsim. Un tad visbeidzot Kaslēra kungs saka priekšsēdētāju, un pēc tam ar to beidzas. Lūdzu. Arī kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu sirsnīgi teikt paldies abām ministriem. Gribētu sākt ar to, ka Es pēc eh, šī jautājuma bloka konstatēju, ka es visam, ko dzirdēju, tiešām varu piekrist. Īstenībā jau pusgada, ar pusgadu nepietiek, lai atrisinātu visas problēmas, bet tas, ko jūs mums teicāt, skaidri parāda, ka jūs koncentrēsieties uz vissvarīgākajiem punktiem. Gribētu izteikt tikai vienu komentāru. Mēs daudz runājām par jaunatnes bezdarbu. Un jūs vairāk kārt norādījāt uz to, ka šis problēmu loks ir dalību valstu kompetence. Tas ir pareizi, bet mums tomēr arī jāsaskata, ka notiek lielas pārmaiņas Eiropā. Ir ja tīpaši, ja mēs domājam par sešu dokumentu paketi vai arī par direktīvu formulējumiem. Visur, kur mums ir iespēja izvērties jaunas pieejas un tās ieteikt dalībvalstīm, tad mums tas ir jādara. Es eh, piekrītu tam, ka situācija ir tiešām dramatiska. Jaunatnes bezdarbs ir eh, ārkārtīgi pieaudzis. Par darbā nosūtīšanas direktīvu. Mēs eh, esam ļoti interesēti uh, kā jūs strādāsiet, un es nezinu, vai tas būs vienkārši atrast risinājumu pret eh, paskastīšu firmām un krāpniecību. Es runāju kā Eiropas Tautas partijas pārstāvis. Mēs pieņemam, ka mēs eh, bieži vien konstatējam eh, problēmas uh, tieši direktīvu piemērošanā, bet mēs nevēlamies tādu jaunu direktīvu. Globalizācijas fonds, tas izvērš ļoti daudz problēmas. Viena trešdaļa no paredzētajiem līdzekļiem ir uh, izmantoti, un uh, mēs parlamentā atbalstām pieju proti kā varētu paplašināt šī fonda iespējas, bet tomēr ir jāizmanto un jāņem vērā arī citas alternatīvas pieejas. Protams, ka mēs labprāt piedalīsimies visās uh, konferencēs, visos sarīkojumos, kurus jūs pieminējāt. Es vēlu jums visu labāko. Kessler, kungs, lūdzu. Kessler. Paldies, priekšādātā kungs. Gribētu uzdot jautājumu prezidentūrai un arī pateikties par to. Tātad, es esmu referents arī par stratēģiju 2020 par aktīvā no, novecošanos un uh, paauģu solidaritāti. Kādā veidā jūs uh, grasāties strādāt? Kāds rezultāts Kāda pievienotā vērtība būs šajā pirmajā pusgadā stratēģija 2020, ko jūs varētu šeit signalizēt paudzēm? Es arī šeit rakstisko deklarāciju esam iesnie, iesnieguši, un kādā veidā gan jaunieši, gan seniori šeit tiks ņemti vērā, proti kādā veidā, lai būtu ne tikai, ka Eiropas Savienības veicināšanas programmas būtu ne tikai jaunas veicināšanas rīcības plāns, bet arī seniori vecāko ļaužu. Uh, Eh, atbalsta programma. Es kā referents ļoti cienījos par to nosaukumu kopā ar priekšsēdātājiem, proti arī trialogā, proti, ka mums vajadzētu arī eh, proti eh, tādu apakšu virsrakstu, proti tādu kā nu, gan cienīgums, gan vitalitāte, gan dignitī, gan vitalitāte, lai tas būtu kā apakšu virsraksts. Un šajā tri trialogā, ka šeit būtu runa par sabiedrības cilvēku uh, uh, dzīves prieku un dzīvot spēju vitalitāti, jebkurā vecumā, bet arī par cieņu. Un es domāju, ka varētu šīs pieejas ieviet arī jūs uh, dokumentus, ko tā, kas strādās. Paldies. Mm, liels paldies, turpina priekšstādātāja. Tad es pāriešu uz angļu valodu, saka Bereša kundze. Tā varētu būt vieglāk. Es gribētu pieminēt divas lietas. Pirmais, eh, pirmais saistīt ar eh, Eiropas eh, sociālo struktūru fondiem. E, jūs apspriedīsiet jauno regulu, tā būs jūsu prezidentūras ziņā, es ceru, ka jūs panāksiet progresu šai ziņā. Taču es uzskatu, ka pat laban šajā situācijā mums ir būtiski svarīgi rast iespējas izmantot Eiropas sociālo fondu, lai to pielāgotu darba tirgus reālais situācijai. Jo līdz šim šī programma izskatījās tā, ka nevar uh, iet tālāk par pieciem gadiem, taču darba tirgus mainās daudz biežāk. Kā mēs varētu ESF padarīt uh, lēlastīgāku, lai to varētu reāli iz izmantot? Es zinu, tāda situācija pat laba nav, taču ja mēs uzskatām, ka ESF varētu būt uh, instruments Eiropas Savienības politikai, tad šādā virzienā mums arī jādomā. Un otrais komentārs ir saistīts ar gada izaugsmes pētījumu, jo pēc tam mēs pieņemsim Kornelisens kundzes ziņojumu, un tajā mēs nākam klajā ar priekšlikumu attiecībā uz komisijas piedāvāto, un mēs tiešām uzskatām, ka uh, pavasara padomē tas būtu liels ieguldījums, un mēs tiešām būtu ļoti gandrīti par to, ja Dānijas prezidentūra varētu izmantot šo ziņojumu, izmantot to kā pievienoto vērtību diskusijām pavasara padomē. Protams, ka mēs sagaidām, ka šī nostāja būs uh, atbalstāma. Mēs īpaši vēl novērtu, tad, ja Dānijas prezidentūra varētu šo ziņojumu lasīt ar atvērtu uh, prātu, ar savu skatījumu. Tātad dod jums vārdu jūsu pēdējiem atbildēm un pēc tam noslēguma vārdiem. Pirmkārt, es gribētu sirsnīgi pateikties par ļoti labo diskusiju. Un, protams, ka jā, man atbild ir jā. Mēs kā prezidējošā valsts, protams, ņemsim vērā parlamenta teikto, ir īpaši par izaugsmes ziņojumu. Uh, to mēs ņemsim vērā kopīgajā vērtējumā. Vai mūsu priekšā ir tumša drūma nākotne vai nē? Es domāju, ka nē. Mēs eh, pat labi esam tādā dziļā krīzē visā Eiropā, bet tas jau arī ir agrāk kādreiz ir noticis, un arī agrāk mums ir izdevies tikt no tā ārā. Būtiski ir tas, eh, kā, kāda būs mūsu spēja turēties kopā, rīkoties kopā, kopā strādāt pie tā, kā risināt pragmatiskus risinājumus, uh, atbildēt uz milzīgajiem izaicinājumiem, gribētu vēl teikt, kā jau ievadā teicu, ka Eiropā mē, mums ir jākombinē ekonomiska atbildība, ekonomikas konsolidācija un izaugsmes un nodarbinātības veicināšana. Bet tur ir jāizvirza ļoti skaidras prioritātes, debatas par prioritātiem dalībvalstīs, kas ir būtiskais. Tas ir jānoskaidro. Un uh, šai diskusijai ir jānotiek konkrētāk. Tik uzdots jautājums, vai vajadzētu pieņemt pilnīgi jaunu darbā nosūtīšanas direktīvu. Es zinu, ka šāda vēma pastāv. Es uzskatu, ka tas ir ļoti sarežģīti dabūt tam vairākumu. Un kā prezidējošā valsts, es drīzāk būtu par to, ka lai labāk tiktu ieviesta jau esošā direktīva. Tam vajadzētu būt mērķim, lai šis nākamais solis radētu labāku līdzsvaru starp darbinieku tiesībām un iekšējo tirgu un mobilitāti no otras puses. Jautājums tika uzdots, vai mums ir plāni par uh, sarīkot konferenci par darba nosacījumiem, par darba vidi, par darba apstākļiem. Jā, patiešām mums ir šādi plāni kopā ar komisiju es uzskatu, ka ir svarīgi, kā šāda konference notiktu, lai šī jaunā stratēģija darba apstākļiem no 2013. līdz 2020. gadam, lai par to notiktu debates. Mēs strādājam kopā ar komisiju, lai to visu izveidotu. Noslēgumā gribētu teikt vēl sakojošo. Pirmkārt, es jums piekrītu, ka skolas nepabeigšana ir milzīga problēma, un ļoti pozitīvi ir tas, ka tas ļoti skaidri pieminēts stratēģijā 2020. Tas ir pašsaprotami, ka tas ir jāiekļauj arī prezidentūras darbā. Mūsu konferenču uh, laikā, piemēram, aprīlī Dānijā būs šāda konference. Tur būs runa par mm, cīņu pret jaunas bezdarba, arī tur varētu uh, šos abus jautājumus apvienot, proti izglītības sistēmu un darba tirgus. Vairāk kārt Dānija jau ir teikusi, ka šī izaugsmas iniciatīva ir labāk jāizmanto arī šeit parlamentā. Tas tika teikts proti, ka praktiskā izglītība tiktu sasaistīta ar teorētisko. Mums ir tā ļoti laba pieredze Protams, ka ir ļoti daudz uh, intelektuāļu jaunieši Eiropā, bet ir arī tādi, kas uh, grib strādāt ar rokām, kas grib strādāt praktisku darbu. Tāda arī ir, un viņiem ir jābūt iespējas. Tad bija arī konkrēts jautājums par situāciju Portugālē. Portugālē situācija ir sarežģīta. It kā tas būtu pareizais ceļš, ja cilvēki tiek atlaisti. Tā ir ļoti sarežģīta diskusija. Ir svarīgi, ka, ja tiek uh, samazināta latiņa un uh, pazemināt latiņu un tik cilvēki vienkārši vieglāk tiek atlaist no darba, es kā Dānijas ministri varu teikt, ka tad ir jāveido sociālais tīkls tā ir otra daļa no eras drošuma pieejas, ko pieminē Kristensens kundze. Sirsnieks, paldies par labajām debatēm. Es ar lielu prieku jau raugos uz nākamajām debatēm kopā ar jums. Paldies! Euh, paldies, ministres! Kā jūs redzat, sešu mēnešu laikā mēs uz se programmai sešiem mēnešiem mēs no jums pieprasām ļoti daudz. Jo jūs pārņemat prezidentūru tajā brīdī, kad uh, Eiropieši reizē ir ļoti uzmanīgi par to, par tām ziņām, kas nāk no Eiropas, gan ir ļoti prasīgi. Uz jūsu pleciem gulstas milzīga atbildība. Jūs saprotat, ka sociālo, nodarb sociālo lietu nodarbinātības komiteja ir jūsu pusē, un mēs uh, ceram uz turpmāku sadarbību, kā arī turpmāk. Uh, Eh, viedokļu apmaiņa būs tikpat eh, auglīga kā tagad. Mēs jums vēlam veiksmi jūsu darbā visu mūsu kolēģu vārdā. Um, you wanted to say a word? No, it's fine. It's fine. <laughs> I'm sorry. no, <laughs> it's fine. No. Je, je me rends compte que dans, dans, dans mon élan pour vous applaudir et vous souhaiter bon courage, je ne vous ai pas donné la Eh, es atvainojos eh, vēlēdamās jums pateikties un aplaudēt, es jums nedēļu iespēju izteikties. Man ir tikai daži komentāri. Es pilnīgi piekrītu Perešas kundzes sacītēm. Jūs apspriežat ar mums, kā var nodrošināt eh, izaugsmi, nodarbinātību, un tas tieši, ja tā mūs interesēs, es ļoti pateicīgi par pozitīviem komentāriem no jūsu puses. Jūs sacījāt, ka jūs ar visu sirdi uh, Uh, iestājoties par mūsu darba kārtību, un es tiešām ceru, ka varēšu nepievilt jūsu cerības un ka turpmāk varēsim veiksmīgi sadarboties. Paldies! kolēģi, je propose de... Godātie kolēģi, iesā, ies, ieteiktu mums visiem ķerties atkal pie darba. nous en venons au... Tātad, ķeramies pie desmitā darba kārtības punkta. Došu vārdu Kornelisens kundzei. Viņa ir mūsu referente šim dokumentam par nodarbinātības un sociālajiem aspektiem 2012. gada izaugsmes pētījumā. Lūk, tas ir pašiniciatīvas ziņojums. Par to spriedīsim plenārsēdē, tad, kad būsim to pieņēmuši šeit. Tas notiks vienlaicīgi ar līdzīga veida ris, eh, dokumentu apspriešana no, no komisijas puses, tas jau ticis pieņemts. Un Žādns Posgozes līdzīgi jautājumi jau ir apspriec un ziņojums jau ir pieņemts. Tātad 25 grozījumi, kompromisa grozījumi, un ar par tiem jūs apspriedāties ar eh, ēnu referentiem, vai ne tā? Jā. Paldies priekšsādātāji! Mums pirmās debats norisinājās jau līdz Ziemassvētkiem, pamatojoties uz darba dokumentu. Pēc tam bija ļoti strauji jāstrādā. Sākumā tātad strādājām ar darba dokumentu, uh, un tur iekļautajiem punktiem galvenās vēstis, ko gribējam iekļaut šai ziņojumā un ko saņemam arī no visām citām grupām, gan labējiem, gan kreisiem spēkiem, bija tas, ka gribējam pateikt, ka bezdarbs un nodarbinātības jautājumi ir mūsu raižu pašā degpunktā šobrīd. Uh, sanāksmēs. Pēc šīm pirmajām debatēm piekļa, iekļāvām šeit arī jaunatnes bezdarba problemātikas risinājumu kā svarīgu prioritāti. Gandrīz visi grozījumi, kas tika iesniegti, bija ļoti vērtīgi papildinājumi dokumentam. Esmu pateicīga ēnu referentiem mm, par to, ka varējām sagatavot tādus visietvarošus kompromisus. Nu, gandrīz pietrūka alfabēta burtu kompromisa grozījumu sagatavošanā. Un eh, patiešām ceru, ka lielākajai daļai komitejas dalībnieku šie kompromisa grozījumi liksies pieņemami. Rīt būs balsojums, ja to pieņemsim, tad šis būs ziņojums, ar ko patiešām varēšu lepoties, ar ko visi varēsim lepoties, jo tas nozīmē, ka būsim jau spēruši soļus uz priekšu, lai padomu ņemtu vērā mūsu uh, Eh, viedokli. Un paldies priekšādātājai, ka jūs jau devāt ministrēm abām, jo tāda pēc jums skaidru vēst, ka grasamies kaut ko darīt šajā lietā. Kopā ar Gozes kungu, kas savukārt ir kā referents pie šī dokumenta ekon komitejā, tikšos arī ar Šulca kungu parlamentu priekšsādātāju un tāpat arī ar komisijas priekšsādātāju, lai mūsu galvenās prioritātes likt viņiem priekšā. Gribu tālāk lūgt ānu referentus un citus deputātus šai komitejā izteikties. Eh, varbūt jums ir kāds ieguldījums šajās diskusijās par mūsu prioritātēm, varbūt jūs varētu apspriest tās ar pastāvīgiem pārstāv, pārstāvniecībām, lai tās ņemtu vērā šīs eh, lietas un attiecīgi apspriestu EPSCO padomē. Tas, protams, būtu ļoti liederīgi ja mūsu galvenās prioritātes tiks ņemts vērā padomā, es domāju, būsim savu padarījuši. Un tad mēs varbūt, mums varbūt izdosies glābt ne tikai valodu, bet arī mūsu iedzīvotājs, un tāpēc varbūt kopīgiem spēkiem pie tā varam arī strādāt. Paldies, saka priekšādātāja Harkins kundze tālāk. Paldies! Pirmām kārtām liels paldies Kornelisens kundzei. Viņa tiešām, es domāju, var lepoties ar šo ziņojumu. Es domāju, ka jūsu pēdējais teikums pilnīgi noteikti pasaka pašlietas būtību. Mums taču jādomā arī par saviem iedzīvotājiem, ne tikai par valūtu. Un e, pilnīgi noteikti jādara viss iespējams, vismaz e, trīskārši tik spēcīgi, lai pārliecinātos, ka Danijas prezidentūra un padomu mūsu bažas ņem vērā. Kas attiec uz kompromisu grozījumiem, arī šeit gribu teikt viņai lielu paldies par labu paveikto darbu, par viņas elastīgumu Mēs kopumā esam apmierināti ar šo darbu rezultātu. Tautas partija par es grozījumu, eh, kur runāts par vienlīdzīgu attieksmi, atlaišanu gadījumos un tam līdzīgi. Eh, nu, šeit mums tādi komentāri, mēs domājam, ka, ka šāda veida precizējums bija vajadzīgs. Nu, vēl pāris īsi komentāri par citiem grozījumiem. Pieprasīsim dalītu balsojumu 83. grozījumā. Vēlamies izslēgt eh, vārdus par dzibumu atšķirībām jauniešu vidū. Domājam, ka tā ir pārāk liela prasība, tātad arī 104. pieprasīsim dalītu balsojumu. Un līdzīgi arī 47. kur runās par finanšu transakciju nodokli. Bet visādā citādā ziņā paldies referentē par lielisko darbu un sadarbību. Paldies. Priekšādā saka, varbūt eh, nesmu kaut ko sapratis pareizi, bet, bet kad jūs atsaucāties uz grozījumiem, jūs minējāt ciparus. Nesam saņēmuši šādu septīto uh, grozi 47. grozījumu par finanšu transakciju nodokli. Nē, 47. jā, priekšādātāji pārklausīsies. Tālāk jau Žaveckas kundze. Jā, paldies. Lieliski paveikts darbs, jā. Parasti šī gadējā analīze ir tāds kā tests, kā pārbauda. Uh, kas ļauj tad arī beigās saprast, ko nozīmē šis Eiropas pusgads un ko dalība valstis domā sociālās politikas un nodarbinātības jomā. Arī es šeit gribētu atsaukties uz pāris grozījumiem, ko esmu iesniegusi un kas man šķiet svarīgi. Pirmām kārtām izaugsmas analīze un mm, tās sasaiste ar reālajām problēmām. Es domāju, ka šīs garantijas, um, ko dalī, kas dalībvalstī jāsniedz iedzīvotājiem, nu, nav īpaši reāli sasniedzams. Es domāju, ka būtu labāk līdz ar to dot iespēju jaunajiem, tātad atbalstu jaunajiem tīri uzņēmē darbības jomā. un tādējādi par prioritāru būtu uzskatām izglītības sistēmas uzlabošana tā, lai viņi būtu konkurētspējīgi, eh, to viņiem iemācīt jau skolā, un pastāstīt, kādas ir darba tirgus iespējas. Otram kārtām jāveido tādi apstākļi, kas ļautu tālāk profesionālai attīstīties ilgspējīgā veidā Nu, referents kundze to dokumentā ir arī iekļaus. Un visbeidzot, komisijai vajadzētu mudināt dalību valstis iz, nojaukt visas barjeras, kas joprojām pastāv un kas padara ārkārtīgi grūtu apmaiņu ar darbiniekiem starp uh, dalību valstīm un cilvēku resursiem darba tirgu. Klausoties abās ministrēs, mēs ņēmām vērā to, ka arī viņi to uzskata par prioritatīvu. Un es domāju, ka šis ziņojums īpaši gaismu level tieši uz šo aspektu. Paldies, saka priekšādātāja. Tālāk Jans Kazlovski, kungs, lūdzu. Dziękuję, paņem šmitonsā. Jā. Liels paldies. Esmu ēnu referents darbā pie Kornelsens kundzes ziņojuma. Gribēju tāpēc teikt lielu paldies referentai par to, ka viņa tik čakli strādā pie šī ārkārtīgi svarīgā jautājuma. Tāpat paldies arī par sadarbību, ko viņi izrādīja. Tā tiešām bija lieliska sadarbība. Darbs bija ļoti straujušs, saspringts. Un gribēju īpaši likt uzsvaru uz kompromisu grozījumiem. Jums, eh, referents kundze, ir izdevies tiešām visus mūsu grozījumus tur iekļaut. Lieliski vienkārši. Domāju, ka šis ziņojums tiešām rezultātā ir, nu, gluži vai perfekts. Un atsauc uz visiem tiem jautājumiem, ko saukam, uzskatām par svarīgiem saistībā ar izaugsmu Eiropas Savienībā 2012. gada. Prognozes liecina, ka visdrīzāk bezdarba līmenis tur, turpināsies saglabāties ļoti augstā līmenī, kas nedaudz pārsteidzoši šai kontekstē ir tas, ka kopš 2009. gada eh, darba vietu, ska, to darba vietu skaits, kas eh, nav aizņemts, kas joprojām brīvs, arī ir pieaudzis. Un tāpēc šajā kontekstā uh, redzam, ka acīm redzot svarīgi ir izglītības uh, problemātika. Tātad šies uh, darba vietu prasības neatbilst darba tirgū piedāvāto darbinieku kvalifikācijām. Un tāpēc jāsako līdz visāda veida izglītībai, gan sākot no pamatskolas līdz pat tālāk studijām. Tāpat, protams, jāveicina arī uzņēmējdarbības zināšanas, uh, pārvietošanās spēja un nodarbinātība pār robežām. Un visi šie jautājumi pilnīgi noteikti jāsasaista arī ar izaugsmas veicināšanas pasākumiem tautsēmniecībā, jo nodarbinātības politika ir neatņemama tās sastāvdaļa. Mēs zinām, ka tieši jauniešus visvairāk skārus šī smagā krīze, laikā no 2009. līdz 2010. gadam kopējais jauniešu bezdarba uh, skaits ir pieaudzis par vairāk kā vienu miljonu cilvēkiem. Turklāt četr, vairāk kā 40% jauniešu uh, strādā, ar, tikai, strādā tikai uz zināma laika kontraktiem, nevis pastāvīgos darbos, bet tāpat laikā viņiem taču vajadzētu arī lielākas garantijas. Un tāpēc mums vajadzētu nodarboties ar šiem jautājumiem, atceroties, ka demografiskās pārmaiņas arī dara savu mm, komisija. Eh, ceram, strādās pie šiem jautājumiem tā, lai mēs varētu pret šo jauniešu bezdarbu cīnīties. Tāpat arī eh, komisijas aģentūrām jāspēj rast risinājumi, lai krīzes negatīvo ietekmi mazinātu. Paldies! Nākamais runātājs. Okay, thank you very much. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich... Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Saka Bekarkungs, gribētu izteikties pozitīvi par to, uh, kas ir izstrādāts, un gribētu teikt paldies arī referentēm par uh, šo apkopojumu visām šām īpašajām atsevišķajām idejām. Gribētu īpaši īsumā, īsumā norādīt uz to, ko kas ir iekļauts pēdējā punkta grozījumā, un tas man šķiet ar vairāk un vairāk nozīmīgāks. Tas iekļauj arī ļoti skaidro aicinājumu uh, dalību valstīm Eiropas Savienībā beidzot ar lielu apņēmību un bez aizkavēšanās spēr tos reformu soļus, kurus e, tās pašas piekrita padomē. Ir Eiropas pusgads, ir vairāk līmeņi, to nevar izprast, kādēļ šo skaidro lēmumu padome realitātē neizteno. Ja mēs domājam par sociālo sistēmu nodrošinājumu, tas ir gan darba tirkus, gan arī pensiju eh, temats, gan arī veselības sistēma, tad jau mēs nevaram eh, nopietni šeit strādāt pie eh, pauģu solidaritātes, ja šīs sociālās sistēmas netiek reformētas. Un, ja ieteikumos skaidri, tas, kas ir ieteikumos skaidri teiks, ja tas netiek instenots, es domāju, ka mēs esam to arī eh, parādā cilvēkiem, parādā paudzēm. Es domāju, ka mēs vairs nevaram apsolīt jauniešiem un vecajiem eh, cilvēkiem sociālo drošību, eh, ja darbās nerīkojas, un jārīkojas ir ļoti bez aizkavēšanās. Paldies! Um, merci, moi, je voudrais remercier. Paldies, turpina priekšsēdētāji, gribu pateikties referentei par šo um, sadarbības gaisotni, kurā, kurā viņi strādāja pie šī svarīgā ziņojuma. Te ir tas saistīts ar makroekonomiskajām diskusijām par makroekonomiku, un es ceru, kā arī Dānijas prezidentūras sacītāji šai ziņā ir vērā ņemams. Man ir viens priekšlikums. Es par to atvainojos. Mēs par to runājam uh, referentu un ēnu referentu sanāksmē, taču pēc tam es nenācu klajā rakstīs priekšlikumu. Mēs runājam par mutiskā grozījuma iespēju, kurā būtu minēts uh, nesenākā, nesenākie statistikas dati saistībā ar bezdarbu un cīņu pret uh, sociālo neiekļautību un nabadzību. Es domāju, ka tas būtu svarīgi, tas vēl veicinātu ziņojuma dinamiku. Es ceru, ka, ka priekšlikumu nav. Pēcpusdienā es nākšu klājā ar šo priekšlikumu. Tas būs mutiskais grozījums. Tajā būs iekļauti pēdējie Eurostat barometra dati, jo saskaņā ar tiem galvenokārt Eiropieši gaida, ka mēs par savu prioritāti izvirzām nabadzības un sociālās neiekļautības apkarošanu. Tātad tas arī viss un dodu vārdu referentei noslēguma vārdu. Paldies! Pateicos visiem ēnu referentiem un visiem citiem, kas ir snieguši savu ieguldījumu. Nestāstīšu sīki par visiem šī ziņojuma aspektiem. Es domāju, jā, varētu būt vēl e, daži jautājumi, par kuriem grupas varētu balsot. Ne, eh, atšķirīgi, taču būtībā visam visi piekrīt un svarīgi, lai arī plenārsēdē šis ziņojums gūtu lielu atbalstu. Jo tad mēs varētu sacīt, ka šādu mandātu mēs dodam Šulca kungam, uh, Tāds ir visa vai gandrīz visa parlamenta vēstījums padomēji. Es mēģināšu pārliecināt Harkins kundzi par eh, datiem, par eh, eh, dzimumu sadalījumu, varbūt vēlāk man tas izdosies. Un eh, es, protams, esmu gatava arī iekļaut šo apsvērumu par nesenajiem datiem saistībā ar sociālo neiekļautību un nabadzību. Tātad vēlreiz liels paldies un eh, ar nepacietību gaidīšu balsojumu rītdien sanāksmē. Paldies! Mēs balsosim par jūsu ziņojumu rīt. Un eh, pēc tam tas nonāks plenārsēdē 14. februārī, kad tiks apspries arī Gozes kunga ziņojumu saistībā no eh, ekonomikas monetāra lietu komitejas. Un eh, tas ļoti svarīgi būs nākotnē. Līdz ar to pāriem pie 11. darba kārtības punkta, taču atvainojos pirms tā es gribētu pēc iespējas ātrāk eh, pasacīt koordinatoriem un politiskajiem ierēģiem, kas izplata informāciju, ka mēs mūsu darba kārtībai esmu, esam pielikuši vēl vienu darba kārtības punktu. To ir lūguši tautas partijas koordinātori, kas ir saistībā ar rītdienas procedūru, kad rīt balsosim par 27. darba kārtības punktu. Tātad šis balsojums būs aizslēgtām durvīm. Acīm redzamā apsvērumu dēļ es lūdzu visiem to ņemt vērā. Uh, 11. darba kārtības punkts grozījuma izdarīšana regulā par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un regulā, ar ko nosaka regulas 883 šērslīt 204 īstenošanas kārtību. Tātad došu vārdu, vārdu Karno kungam, lai mēs izskatītu grozījumus. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Gārdiānu referenti. Vispirms um, gribu pateikties jums par jūs nodrošināto sadarbību, un tāpat arī attiecos arī visiem deputātiem un deputātēm, kas piedāvāja grozījumus. Mm, tie tika iesniegti līdz 11 janvārī. Pavisam ir runa par 25 grozījumiem. Esam saņēmuši 25 grozījumus, daži tika iesniegt kopā, eh, grupas vārdā, daži sakau deputāti iesniegt savā vārdā. Astoņi grozījumi tagad tiek vēl izskatīti. Un esmu pārliecināts par to, ka to iesniedzēji varētu diskusiju gaitā par tiem pastāstīt. Un mēs, protams, apzināmies, ka šī regula, par kuras grozījumiem mēs runājam, ataino nacionālo, nacionālos tiesību aktus. Šai regulē ir jāsaskaņojas ar nacionālo tiesību aktiem, un mēs nekādā ziņā nevaram ietekmēt nacionālo tiesību aktu attīstību. Tagad tā ir vēl izteiktāk nekā agrāk, jo problēma ir daudz un nacionāliem izdevumiem ir jābūt saskaņotiem ar eh, dalību valsta budžetiem. Un Eiropas Savienība atgādina šo nacionālo budžetu pienākumu. Un pavisam īsi gribētu sacīt, ka grozījumos galvenokārt ir skartas trīs jomas pamatdarbības joma un uh, izmantošanas uh, mītne. Un arī mm, noteikums saistībā ar pašnodarbinātajām personām, kas uh, īsteno pārobežu darbu. Un te ir runa par pieņemšanu pirmajā lasīmā, un jau tagad gribu pateikties visiem kolēģiem, kas mani atbalstīs šais centienos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin kuin ennen joulua jo raportin... Paldies, saka Esaijas kundze. Kā jau es sacīju pirms Ziemassvētkiem, ka šis ziņojums pirmoreiz tiks skatīts, pirmi, galvenokārt grozījumi ir ļoti tehniski, un tādi ir arī kompromisi. Um, tas attiec gan uz referentu, gan kolēģi iesniegtajiem grozījumiem saistībā ar dažiem grozījumiem un dažu un formulējumu. Pies, tas attiec uz 15, 16 un 17 grozījumu. Tajos formulējums ir labāks nekā 18. grozījums, piemēram. Tas pats attiec uz 26. grozījumu. Tajā teksts formulējums ir labāks nekā 27. grozījums attiecībā uz sociālajiem partneriem. Es domāju, vārds sociālie partneri tekstam neko skaidrāk nepiešķir. Kā jau sacīja referents, mums ir svarīgi uzturēt padomes e, ieņemto nostāju saistībā ar individuālo bezdarba e, pabalstu pārnes, un es tam piekrītu. Paldies. Sarkas kungs, lūdzu. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pateicīgs referentam par viņu īstenēto darbu un sadarbības gaisotni, kas valdīja šī ziņojuma izskatīšanas um, laikā. Un ir panākta vienošanās ar padomu, kas mūs pārsteidz. Um, tas ir ļoti, tā ir saprātīga vienošanās, kaut arī, protams, visas gaidas netiek uh, pamatotas. Sociālistu piedāvājums uzlabot eh, tekstu tiks atsaukts. Mēs uzskatām, ka teksts eh, mm, seko regulas ieteikumiem vispārējiem vadlīnijām nodrošinot nodarbinātajiem sociālo nodrošinājumu. No otras puses, tas piešķir jaunas tiesības eh, pašnodarbinātajiem, kas zaudē darbu. un cilvēkiem, kas strādā aviācijas industrijā, ir bijušas līdz šim nopietnas problēmas, un šeit, tiek risināta, šeit tās tiek risinātas, kad līdzsabiedrības krāpnieciskā veidā it kā pārcelās uz citām valstīm. Vēl jautājums ir par to, kā reāli tiks pārbaudīts, kā šīs prasības tiks izmantots. Es ceru, ka mēs to pieņemsim pirmajā lasīmā. Esmu pateicīgs referentam un sociālismu balsos par šo ziņojumu. Mulvīra kundze, saka Bereša kundze. Sorry, sorry. Tänan, proua juhataja. Paldies, priekšsēdētāji. Šī regula nonāca pie mums mm, pārlūkošanai, jo 2001. gadā jau regula tika pārstrādāta bet tomēr ir eh, vairākas jomas, par kuriem ir bijušas sarunas desmit gadus. Nodrošināšanas sistēmas tika mainītas dalību valstīs. Bieži vien eh, norādes un komentāri vairs eh, nav pareizi, nav aktuāli, tādēļ regulu nevar visur interpretēt vienādi. Es pārstāvu šeit liberāļus, un es domāju, ka visi, kas iesnieguši grozījumus, ir pieņēmuši, ka regula kļūst skaidrāka. Daudz grozījumi izskatās uh, līdzīgi, un tādēļ es domāju, ka mēs esam sasnieguši mērķi. Es piekrītu referentam. Viņš vēlas šo regulu uzreiz pirmajā lasījumā jau pieņem. Paldies! Merci. Um, moi, je voudrais... Euh, Priekšādātāji. Es gribu teikt lielu paldies Kabrnoka kungam. Tas tiešām bija darbs, kas prasīja lielu precizitāti un strateģisku pieeju. Un domāju, ka tā globāli skatoties, ja runājam par šāda veida regulu pārskatīšanu, nu, tur pārsvarā nevēlamies it kā jaukt laukā to, kas gadu laikā salikts atkal kopā. Un tāpēc mums, protams, jāizmanto šī loģika, kas ir uzņēmēdēji draudzīgi principi. Un tad eh, tāpat laikā jāatceras, kāda ir reālā darbiņēmēs situācija. Tie ir jautājumi, kas mums ārkārtīgi svarīgi. Tieši mūsu komitejai ir svarīgi. Galvenokārt, lūk, šī sociālā aizsardzība, mobilitātes aizsardzība, jo tā visa rezultātā nedrīkstam nonākt pie tādas situācijas realitātē, kur notiek sociālais dempings. Un tāpēc eh, šāda veida nianses mums ir jāiestrādā dokumentos. Nedrīkstam uh, un, un, un tāpat laikā, protams, arī jātiecina tas viss uz avio kompānijām un tam līdzīgi. Tālāk eh, šķiet došu vārdu komisijas pārstāvim, kas ir šeit klāt šobrīd un kas atbildīgs par šo konkrēto dokumentu, un tas ir Tagērkungs. Varbūt jūs varētu tad lūk sniegt mums savu viedokli, nu, tīri tehniskā ziņā. Kāds ir jūsu vērtējums par šiem dažādajiem priekšlikumiem, kas tikuši izteikti? Yeah, uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējā sanāksmes laikā šajā komitejā jau skaidroju, ka šeit runājam par tādu parastu uh, vingrinājam un tā tad atjauninam sociālās nodrošināšanas sistēmu. Bet tas, kas gan ir īpaši, ir tas, ka šāda pārskatīšana notiek pirmo reizi attiecībā šo jauno regulu komplektu, kas stājās spākā tikai 2010. gada maijā, pēc tam, kad desmit gadu laikā bija turpinājušās sarunas. Bet pat šīs regulas priekš, priekšgājēju laikā bija dažādi vai tehniskas atjaunināšanas eh, gandrīz reizi gadā. Turklāt, tieši tā kā tika pareizi arī norādīts, atsevišķi deputāti to izdarīja, ka šāda veida atjaunināšanas mērķis ir parūpēties par to, lai tiktu ņemta, ņemts vērā izmaiņas dalībvalstu tiesību aktos, kas eh, notikušas laikā, kamēr turpinās sarunas par jauno regulu. Un tāpēc arī šie grozījumi. Turklāt tika identificētas arī virkni acīm redzamas kļūdas jaunās regulas tekstā, kas jālabo. Tāpat arī radās nepieciešamība pēc precizējuma, piemēram, attiecībā uz šiem te um, lidmašīnu apkalpēm un tam līdzīgi. Mums tā tad vajadzēja šos nelielos iztrūkumus, šos nelielos tukšumus nosakt, tā lai nebūtu iespējams uh, apiet arī atsevišķus prasības sociālām nodrošinājumu pašnodarbinātajiem pāri robežām augstvērtēju referenta teikto, viņš vēlas panākt vienošanos pirmajā lasīmā, paldies viņam par to. Tāpat liels paldies arī par šiem ļoti pozitīviem izteikumiem, ko dzirdējām komit no komitejas deputātiem. Neaizmirsīsim, ka strauji pieņemot šos grozījumus, mēs ne tik vai nodrošināsim priekšrocības visiem, uh, visām sociālās nodrošināšanas iestādēm, kam galu galā ir jāpiemēro šīs regulas jau kopš 2010. gada attiecībā uz pilsoņiem, un viņas pilnīgi noteikti augstvērties jau kāda veida precizējums, ko varēsim piedāvāt, bet galvenokārt šāda veida strauja grozījuma pieņemšana nāks par labu arī iedzīvotājiem. Un mums ir divi jau pavisam konkrēti piemēri, tātad pirmām kārtām tiesību aktu precizējumu attiecībā uz uh, apkalpēm, lidmašīnu apkalpēm, un tāpat arī cita veida trūkuma nosekšana eh, attiecībā uz pašnodarbinātajiem. Un tāpēc domāju, ka šāda strauja rīcība tiks atzinīgi vērtēta eh, no visām pusēm. Paldies! Lielas paldies! Tālāk dod vārdu referentam atkal, vai vēlties vēl kaut ko teikt šajās diskusijās, lūdzu. Jā, Jā, gribēju tikai teikt lielu paldies visiem, kas uzstājās, visiem, kas izteicās un pauda pozitīvu nostāju. E, un ceru, ka izdosies mums pieņemt šo ziņojumu ļoti ātri. Paldies! Paldies, turpina priekšsādātāji. Tā tad. Par šo dokumentu balsosim sanāksmes laikā. 29. februārī. Nu, līdz ar to mums vēl ir nedaudz laika izstrādāt sīkā kompromisus un tā tālāk, lai pārliecinātos, ka šis ziņojums saņem plašu atbalstu un varam to pieņemt pirmajā lasējumā. Tā, tālāk nonākam pie 12. darba kārtības punkta, te paredzēts kopīgas debatas. Un lūk, Caba Ori ir mūsu referents turpmākajiem ziņojumiem, skatīsim kopumā vairākus dokumentus, kas saistīti ar 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Vispirms ES vispārējais budžets, Eiropas Savienības aģentūra darbība kopumā, tātad finanšu pārvaldība un kontrole. Tad atsevišķi runājam arī par Eiropas izglītības fonda budžeta apstiprina, izpildes apstiprināšanu arī zan, tas tātad fonds, kas darbojas Turīnā, tālāk arī Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds, kas atrodas Dublinā, tālāk arī Eiropas profesionāls izglītības attīstības centrs, kas atrodas Salonikos, un visbeidzot ir Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Nu, lūk, referentkungs dod jums vārdu. Un tā kā visi ēnu referenti ir tie paši attiecībā uz visiem ziņojumiem, tad varbūt jūs varētu likt kopā eh, šos ziņojumus kopumā. Un tad pēc tam varam turpināt diskusijas. Lūdzu, jums vārds, Orīkungs. Es paldies, priekšēdētājs kundze. Es pilnībā jums piekrītu. Ja jūs uh, nebūtu ieteikusi aplūkot visu dokumentu paketi, tad es pats to būtu arī izdarījis. Sākšu no beigām. Pamatoties uz mūsu pieredzi un uh, arī no revizijas palātas ziņojumiem, kas veidoja man darbu pamatu, var secināt sekojošo proti. Kopš ilgiem gadiem tā ir pirmā reize, kad es varēju izteikt priekšlikumu, kas nesatur neko citu, kā konstatēt, ka aģentūras ir eh, pilnībā strādājušas saskaņā ar noteikumiem. Revīzijas palāta konstatēja, ka viss ir bijis saskaņā ar noteikumiem un eh, gribētu apsveikt sirsnieku aģentūras Es vairāk kārt esmu bijis referents par šiem tematiem, un daudzos gados esmu konstatējis, ka atkal un atkal atskanējusi kritika, un mums ir bijuši jāuzdod mājas darbi. Šogad tā nebija. Un tas ir uh, arī skaidrojums tam, kādēļ šie ierosinājumi attiecībās visām aģentūrām ir tik īsi. Sirsnieku apsveicu aģentūras un uh, piekrītu Eiropas Savienības revīzijas palātē, ka ar budžetiem viss ir kārtībā. Un arī vadošā komiteja, budžeta komiteja ir izdarījusi šādu pašu konstatāciju. Tālāk par budžeta izpildi 2010. gadām vispārējais budžets trešā iedaļa komisija. Par to gribētu izteikt vairākus komentārus un varbūt arī vairākus priekšlikumus. Galvenokārt gribētu atkārtot sekojošo, un es domāju, ka tas ir arī ļoti būtisks izteikums. Tikai 18% no izdevumiem kohēzijas politikā attiecas uz nodarbinātību un sociālajiem jautājumiem. Lielākā daļa no šiem izdevumiem, 94%, nāk no Eiropas sociālā fonda. Tādēļ noteikti ir jāpiemina kā kaut kas pozitīvs ka šie 18% ir simtprocentīgi piesaistīti mērķiem, kas norāda uz to, ka plānošana ir bijusi ļoti korekta. Attiecībā uz maksājumiem šis skaidrs ir drusku mazāk. 87,9% no maksājumiem ir saistoši. Saistītie maksājumi. Tātad tas norāda uz to, ka daļēji ir uh, jāuzlabo situācija attiecībā uz saistību apropriācijām, ir tiepaši šādos krīzes laikos kā pat laban. Agrāk mums ir bijušas problēmas ar noteiktiem projektiem, un situācija ir tāda pati ja saistību apreciācijas ir ienākuši pārāk vēli, tad arī uh, maksājumi nav varējuši notiek tajā pašā gadā. Tādēļ es iesaku, ka mēs uh, nākotnē varētu mēģināt apropriācijas īstenībā jau ātrāk, maksājuma apropriācijas ātrāk veikt, lai mazāk līdzekļu paliek uh, kasē. Mums ir bijuši arī diskusiju kārtas par kļūdu kva, eh, daudzumu. 7,7% ir bijuši dažādi viedokļi, vai tas ir pārāk augsts vai pārāk mazs skaitlis. Ir bijuši arī sarežģījumi ar to, kā tika aprēķināts šis kļūdu daudzums. Bet svarīgi ir konstatēt, ka kļūdu daudzums samazinās. Tas noteikti ir solis pareizā virzienā, un to es varu tikai vienīgi atbalstīt. Es tāpat arī atbalstu to, ka komisija mēģina šo kļūdu skaitu vēl vairāk samazināt, piedāvājot dažādus izglītības pasākumus, konsultācijas. Tas ir atkal solis uh, labā virzienā, un mums kā parlamentam šādu pozitīvu iniciatīvu vajadzētu tikai atbalstīt. Es piekrītu arī tiem komentāriem, kuros ir teikts, ka dalība valstis ir jāaicina sniegt ziņojumu par to, kā ir tērēt līdzekļi. Un komisijai vajadzētu to visu kontrolēt. Tas noteikti nodrošinās arī to, kā maksājumu apropriācijas par 100% vai drusku mazāk nekā 100% arī sasniegs. Agrāk jau esmu to teicis un uzskatu, ka vēl ar vienu ļoti svarīgi, lai būtu cieša sadarbība ar Olafu, Eiropas biroja krāpšanas apkarošanas biroju par problēmām, kā novērst kļūdas un trūkumus Ir svarīgi aicināt dalību valstis to kompetences ietvaros pašām veikt pasākumus un cīnīties pret krāpnieciskām darbībām. Mēs dalību valstis, protams, varam aicināt par to sniegt ziņojumus. Tādā veidā arī sadarbības starp dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijiem varētu tikt padziļināta lai līdzekļu izmantošana varētu tikt veidot efektīvāk. Kur varētu vēl būt problēmas? Mēs īstenībā vēl neesam atrast, atraduši risinājumu. Šī problēma ir globalizācijas fonds, kuru visi uzskata par ļoti svarīgu. Es uh, ministrs kundzēm teicu, ka tā ir trešdaļa, bet īstenībā tā ir tikai ceturdaļa no līdzekļiem, kas ir tikuši iztērēti. Uh, un mēs cen, cīnāmies par to, kā lai šie atlikušās summas kļūtu mazākas. Ja komisija iesaka fondu attiecināt uz jaunām jomām, piemēram, uz lauksamniecību, un mēs to tik ļoti neatbalstām, bet ja mēs izvirzītu jaunus priekšlikumus, tad droši vien būtu atbilde, kādēļ jūs vēlaties vēl vairāk naudu, ja jau piešķirtie līdzekļi netiek izmantoti. Mēs komisija varētu aicināt palīdzēt dalību valstīm, lai dalību valstis eh, izstrādātu un iesniegtu labākus projektus. Tādā gadījumā šo naudu, šos labos varētu atbalstīt tiešām ļoti labus projektus ar šo naudu. Varbūt, ka normas un eh, noteikumi vēl ar vienu ir pārāk sarežģīti. Varbūt iespējas nav pietiekami labi uh, zināmas, un varbūt, ka vajadzētu tāds specifiskāks priešlikums izstrādāt, bet tas ir mūsu interesēs, lai šī nauda neiet zudumā, lai šī nauda patiešām tiktu izmantota to cilvēku labā, kas globalizācijas dēļ ir zaudējuši savas darba vietas. Viņiem ir jādod jauna iespēja apmeklēt tālāk izglītības pasākumus, iegūt citu kvalifikāciju, noteikti tur ir daudz ko darīt. Es piekrītu arī tam un uh, uzskatu, ka ir pareizi, ka ja revīzijas palāta šeit ir raudzījusies, kāda bijuši izdevumi sociālajā jomā, tas vismaz palīdzēs arī novērst neusticēšanos. Neusticību pret uh, administrāciju. Mm, jā, arī nākotnē varēs tikpat labi novērtēt uh, aģentūras un fondus, uh, Uh, ja mm, varēs arī turmāk teikt, ka viņas visu darīs, darīšu pareizi, tad arī uzticība institūcijām kā tādām palielināsies. Atgriezīšos pie vispārīgiem komentāriem. Es teicu, ka es ar revīzijas palātas uh, konstatējumiem esmu apmierināts, tiem piekrītu. Tikai daži nelie komentāri. Uzskatu, ka ir uh, mētiecīgi padziļinās sadarbību starp aģentūrām un parlamentu. Tas varētu attiekties uz uh, ikgadējām darba programmām, jo prioritātes mainās un pielāgošanās vienmēr ir vajadzīga. Tas ir mūsu visu interesēs. Kad tiek uh, apkopoti gada pārskati vai arī, ja notiek direktora iecelšana, uh, Tad raugoties uz visiem svarīgajiem lēmumiem, es vēlētos ieteikt, lai attiecīgās komitejas, budžetu komiteja un arī mūsu komiteja nākotnē ciešāk sadarbotos ar aģentūrām. Es ieteiktu, ka tādā veidā varētu tikt uh, padziļināts mūsu attiecības. Es šo esmu iekļāvis kā īpašu punktu manā priekšlikumā. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai visas aģentūras, lai tam būtu vienādi statūti. Nevēlos šeit uh, izplūst detaļās par to, kādiem diem ir jāizskatās. Ko vēlos teikt, ir būt ļoti vēlams, lai būtu vienādi statūti visām aģentūrām, ne tikai Turīnas fondam, ne tikai tur vajadzētu būt mūsu pārstāvjiem, bet visās aģentūras vajadzētu būt uh, parlamenta pārstāvjiem klāta valdes sēdēs. Gribētu iet pat soli tālāk un uh, ieteikt, ka mums vajadzētu prasīt uh, vairāk tiesību, lai mēs būtu, mūsu pārstāvji būtu nevis vienkārši klāt, bet lai viņi varētu piedalīties diskusijās Tāpat arī revizijas palātas ieteikums bija šāds, un es arī tam gribētu pieskarties. Mums vajadzētu arī izpētīt, vai varbūt varētu būt problēma budžeta sastādīšanā, ka nav precīzi nodalījums starp personāla izmaksām un operatīvajām izmaksām. Ja šo kļūdu varētu izlabot, tad aģentūras varētu strādāt vēl labāk. Mēs varbūt varētu ieteikt sastādīt uh, detalizētu ziņojumus no aģentūra puses, kā aģentūras tos izstrādātu, bet tas attiecas uz tiem noteikumiem, kas uh, nekādā veidā neietekmē to darbību, jo, kā jau teicu, to viss ir kārtībā. Es varu apstiprināt, ko jau esmu teicis vairāk kārt, no mums gaida, kā visi amati gan pārvaldēs, gan visās jomās taupītu. Taupīšana kā princips ir spēkā attiecībā uz visām institūcijām, tādēļ arī aģentūrām to vajadzētu darīt. Mums vajadzētu pārbaudīt, kur tās varētu vēl kaut ko ietaupīt un ietaupīto naudu varbūt vairāk varētu tērēt programmām. Tie bija man īsie komentāri vai arī priekšlikumi. Un var tikai atkārtot, ka mums vajadzētu aģentūrām tiešām vēlēt visu labu un apsveikt tās par to, ko tas ir sasnieguši savā darbā. Pēcpusdienā mums būs aģentūra pārstāvji. Un kā jau teicu, gadiem ilgi šis darbs ir turpinājis, bet pirmo reizi budžeta izpildes apstiprināšanā mums ir tā, ka mums nav nekādu kritiku izteikt, un uh, to mēs varētu arī budžeta komitejā tā nodot. Paldies! Liels paldies! Jā. Un komentārus aģentūrām, protams, uh, varēsiet izteikt arī tad, kad viņi ieradīsies šeit šo pēcpusdienu, kad mums būs viedokļu apmaiņa ar šiem, šim aģent, šo aģentūru pārstāvjiem runājot par nākamā gada darba programmu. Lambers kundz, lūdzu. Paldies. Es ļoti atvainojos, ka nedzirdēju šīs uzstāšanos pašu sākumu. Nu, protams, ka šie specifiskie ziņojumi pilnīgi noteikti ir tādi, kuros vēlamies iesniegt arī grozījumus. Domāju, ka kopumā, protams, visa šī atskaitīšana būs eh, tāds ļoti interesants diskusija avots parlamenta darba grupās, starp uh, intergrupā ar padomu komisiju. Tur pārstāvu savu politisko grupu un tāpēc par to ļoti labi zinu. Jo pastāv vairāk jautājumi. Viena no tām, lūk, pārstāvniecība aģentūrās, jā, arī tas tiek apspriests. Tur ir arī citi priekšlikumi, uh, kas ar to saistīti un kurus šobrīd apspriežam attiecībā uz aģentūru darbu un veidu, kādā tās vajag priekšā savus gadu pārskatus un budžetus un tā tālāk. Tāpēc atzinīgi vērtējumi arī šeit atspoguļotos jautājumus, tātad šī nepieciešamība pēc racionalizēšanas, koordinēšanas starp aģentūram, tas arī kaut kas tāds, ko varētu uzlabot. Tāpat arī jautājums par parlamentu pārstāvību valdēs, jā. Tā ir joma, par ko norisinām tās plašas diskusijas darba grupās, un eh, pilnīgi noteikti par to jau esam runājuši arī secinājumos. Mums gan tur bija diezgan liela cīņa ar padomu un komisiju, lai vispār saglabātu kaut ko no tā, ko ierosinājām kā parlaments. Nu, reizēm šie pārstāvi ir, citreiz tie ir tikai eksperti, Bet, nu, redz, lūk, mēs jau pat savā starpā nelietojam vienādas formulējumus un eh, definīcijas. Un tāpēc mūsu politiskā grupa pilnīgi noteikti par to iesniegs kādus grozījumus. Aģentūram, nu, parasti nemaz nav tik ļoti liels administratīvās izmaksas un izdevumi. Reizēm varbūt tās nedaudz neproporcionāls to apmēram. Uh, lielumam. Un, ja runājam par ārpakalpojumu piesaistīšanu un darbību apvienošanu, šeit mums jāsturs ārkārtīgi uzmanīgi. Mums nu, skaidri un gaiši jāpasaka, no kura budžeta tad kas tiks finansēts. Lai pēc tam arī revīzija tiktu atbilstīgi veikta. Tāpat arī personāla pārvaldība. Arī šeit ir, zinām, jautājumi, kas varbūt varētu tikt risināt, īpaši attiecībā uz mazākajām aģentūrām ar vienotas struktūras palīdzību. Viens no jautājumiem ir, protams, arī par budžetu, kas pamatotos uz aktivitātēm. Nu, varbūt arī par to iesniegsim kādu grozījumu. Bet paldies arī kungam par lielisku paveikto darbu. Manuprāt, tas ir lielisks sākuma punkts. Paldies tālāk, Frederiks Dardens. Paldies priekšsādētāji. Nu, pāris komentāri. Nu, pirmām kārtām, protams, gribu teikt, ka atbalstam referentu attiecībā uz to, ko viņš teica par aģentūrām un budžeta izpildes apstiprināšanu. Es pilnīgi piekrītu viņa paustiem apte, apsveikumu vārdiem. Priecājamies, ka aģentūras tā šo darbu ir paveikušas lieliski. Otrais, ko gribēju teikt, attiecas uz trešās komisijas iedaļas budžetu. Jā, kopējais viedoklis mums ir tāds pats kā referentam, bet tomēr iesniegsim pāris grozījumus. Ir ja tīpašu attiecībā uz desmito punktu, kur runājam, kur jūs paužat eh, bāžas, jā, bet mēs vēlamies vēl tādās niansēs mm, to sīkāk izstrādāt, precizēt. Un par to, lūk, lūk līdzekļi netiek pietiekami tērēti, netiek pietiekami izmantoti. Par 11. punktu runājot, arī šeit vēlamies uzsvērt nepieciešamību eh, sekot to, ka ir jānodala abi šie fondi un abi šie darbības mehānismi jo gal galā to darbības principi ir atšķirīgi, un tāpēc nedrīkstam to visu mest pār vienu latiņu, pār vienu kārti trešām kārtām. Pēdējais ziņojums, respektīvi, par darba drošības, par, par uh, otras ziņojums, par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli. Te ir tehniska rakstura nianses Nu, piemēram, otrais un ceturtais punkts, kur tiek runāts par direktoriem, par personāla reglamentu, statūtiem, pārstāvību un tā tālāk no parlamenta puses. Nu, lūk, par to iesniegsim grozījumus, bet kopumā, raugoties, mēs piekrītam referenta viedoklim un sakam viņam lielu paldies. Paldies, saka priekšādātāji. Vai ir vēl kāda, kas vēlas izteikties? Nē, ja ne, tad došu vēl vārdu referentam. Kas ir? Eh, eh, paldies. Es uh, esmu ļoti interesēts, kādus priekšlikumus kolēģi vēl izteiks. Protams, ka esmu gatavs diskutēt par jūsu priekšlikumiem. Un es pieņemu, ka pat vislabāko tekstu, protams, var arī vēl uzlabot, kādēļ gan to nedarīt. Es nerunāju par to, kā parlaments būtu pārstāvēts uh, valdēs, ja prezidijos, bet būtu ļoti labi, ja mēs tur būtu pārstāvēti visās aģentūrās. Kādā veidā tas notiktu, par to mēs varētu diskutēt pēcpusdienu. Svarīgi tagad ir konstatēt, ka mums ir eh, jāuztur tādas ciešākas eh, attiecības ar aģentūrām. Man personīgi ir ļoti labas attiecības ar visām aģentūrām, un es zinu, ka cik lielas ir eksperta zināšanas apkopotas aģentūrās. Viņam ir ļoti liels potenciāls. Šeit parlamentā vajadzētu būt eh, sociālo aspektu atbalstam, un eh, šajos laikos mūsu uzdevums nav viegls. Vienmēr mūs mēģina atspiest eh, uz aizmuguras rindām, lai mēs ar savām prasībām tiktu atbildīti tālāk, bet, protams, mums ir vajadzīga cieša sadarbība ar aģentūrām. Uh, šī ideja ir tāda, ko esam izstrādājis, un esmu tāds ļoti atklāts savā nostājā attiecībā uz to, kā to darīt, kādā veidā attīstīt šo sadarbību. Kad mēs to darīsim, tad uh, mēs varēsim sniegt uh, viens otram ļoti labu atbalstu. Lies paldies, esmu gatavs arī ar ēnu referentiem turpināt uzlabot tekstu. Paldies! Paldies referenta kungam, jā? Priecājos par jūsu pēdējo priekšlikumu, jo man bažas ir tieši tādas pašas kā jums un atminos, ka vienā otrā, viens otrs aģentūras gadījumā konstatējām, ka nu, viss šis darba attiecības ar parlamentu viņa turā nemaz nebija tik vienkāršoks, jo realitātē tā bija komisija, kas varēja iejaukties viņa darba programmā un kaut ko tur darīt. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc jūs, nācim redzot, bez šaubām arī vēlaties vaicāt komisāram eh, kaut ko darīt šīs lietas labā. Nu, Lambers kundz jums taisnība arī, kad jūs runājat par šo intergrupu un diskusijām starp iestādēm par to, kā organizēt aģentūru darbu, tas ir svarīgs jautājums. Un te varam Mm, vēl tālāk, protams, izvērties gusijās. Bet, nu, cilvēks, kam mēs rīt arī to visu pateiksim, mm, šobrīd nav šeit. Un tie cilvēki, ar ko runāsim, tie jau nav parlamenta pārstāvi. Tas būs eksperts, ko iecels parlaments, bet šim ekspertam jau nav nekāds parlamenta mandāts. Mandāts, un tas mums nu nepatīk. jo viņi jau nav, nav tur tāpēc, lai pildītu mūsu mandātu. Nē, mēs viņus ieceļam un tā tālāk izvēlamies cilvēku ar attiecīgu ekspertīzu kvalifikāciju, bet uh, mūsu mandāts uh, dots netiek. Un eh, līdz ar to mums nav nekādas iespējas tiešā veidā iejaukties šo aģentūru darba kārtībā un to koreģēt. To var darīt tikai komisārs, un tikai tāpēc, un nu, tāpēc tikai kopā ar viņu, lūk, mēs varam kaut kādā veidā definēt, kas tad ir jādara aģentūrai, kā tas jādara un tā tālāk. Bet par šos pamatos raukoties šo jautājumu, es jums piekrītu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es domāju, mums patiešām uh, vajadzētu šo jautā, uz šo jautājumu vērst uzmanību, respektīvi atklājā ar ideju, ka ņemot vērā, ka aģentūras ar savu ekspertīzi atbalsta mūsu likumdošanas pieejas un darbu, tad eh, līdz ar to būtu tikai loģiski, nu, piemēram, kā Kornelisens kundzes gadījumā, ja viņi pēta kaut ko, tad mēs varētu vērsties pie viņiem, lūgt sagatavot tādu vai citādu ziņojumu, ņemot vairāk viņiem ir attiecīga ekspertīze un tā tālāk un būtu tikai saskaņot, eh, sakarīgi, ja mēs arī tur, ja mums tur arī būtu kāda teikšana. Varbūt, ka pat vēl vairākās ziņojumus, varbūt ir jādomā par to, kā visu šo regulējumu mainīt un tā tālāk. Esmu pārliecināta, ka nu, tādā garā varēsim virzīties uz priekšu. Tātad, par jūsu ziņojumiem runājot, esam noteikuši tādu nedaudz interesantu darba grafiku. Esam eh, diezgan, diezgan īsts laiks rēģēšanai iespējams iesniegt grozījumus, bet tie drīkst būt tikai vienīgi angļu valodā līdz 1. februārim. Un apspriedīsim visus šos grozījumus ārkārtas sanāksmē Strasbūrā tieši tā, kā tas tika prasīts un kā to gaidījām, 13. februārī. Līdz ar to šī rīta darba kārtību esam izsmēluši. Visiem eh, novēlu labu apetīti pusdienās. Cerams, ka tas būs kas vairāk nekā tikai sviestmaize un tiksimies atkal pulkstens 15.